Good afternoon, dear colleagues. Labdien, godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Good afternoon, dear colleagues, ladies and gentlemen. Please. Godātie deputāti, lūdzu ieņemiet vietas, lai varam sākt darbu. Man ir liels prieks jūs atkal sveikt kārtējā Lībijas sēdē. Komitejas darbs šodien arī būs ļoti saspringts, darba kārtība ir plaša. Pirmais darba kārtības punkts ir pašas darba kārtības pieņemšana. Ir ieviestas nelielas izmaiņas darba kārtībā. Grozījuma iesniegšanas termiņš punktiem no 6. līdz 11. ir izmainīts. Jaunais termiņš ir 29. septembris pulksten 18. 30. punkts ir pārcelts uz nākamo sēdi. 31. punkts paliek spēkā šodien, 32. arī tiek pārcelts uz vēlāku sēdi. Tālāk, otrais darba kārtības punkts - priekšsēdētāja paziņojumi. Vai es atvainojos, vai ir kādam iebildes pret šo darba kārtības grozīšanu? Iebildumu nav? Tad esam pieņēmuši darba kārtību. Pāriem pie otrā punkta priekšsēdētāja paziņojuma. Gribētu jums atgādināt. Eiropas parlamenta rezolūcija par Stokholmas programmu. Mēs jau jūlijā nolēmām iesniegt kopīgu rezolūciju ar Konstitucionālo lietu un Tieslietu komiteju. saskaņā ar jaunajiem noteikumiem parlamenta, uh, re, parlamenta kārtības roļu 51. pantā. Mums ir vienošanās par kopīgām sēdēm. Ir nolēmts, ka 8. oktobrī notiks mūsu sēde Brīselē, un tad mēs prezentēsim šo rezolūcijas projektu. 12. novembrī balsosim par šo kopīgo rezolūciju. Šo rezolūciju iesniegsim dalību valstu parlamentiem apvienotajā parlamentārajā sēdē, kas jau ir ieplānota 16. un 17. novembrī. Balsošana par šo rezolūciju notiks novembra Strasbūras plenārsēdē. Šo kalendāru mēs jums iz, izdalīsim. Tāpat arī jūs saņemsiet pagājušās sēdes protokolu. 2010. gada kalendāru arī var atrast šajā zālē pie izējas. Pāriem pie trešā darba kārtības punkta priekšsēdētāja paziņojuma par koordinātoru ieteikumiem un referentu iecelšanu. Koordinātori tikās ar šo mērķi piedāvāt referentus un iesaka sekojošo ziņojums par cilvēktirdzniecības novēršanu un upura aizsardzību piekrīt referentē Annai Hedi. Tālāk ziņojums par seksuālo izmantošanu, tāpat arī bērnu seksuālo eksploatāciju un bērnu pornogrāfiju. Šeit referente būs Roberta Anģelīlī. Nākamais ziņojums ir par aģentūru uh, liela mēroga informācijas tehnoloģiju sistēmu menedžmentam. It īpaši, ja runā par SIS-2 un VIS sistēmu operatīvo menedžmentu. Šajos jautājumos referents būs Karlos Koeļu. Nākamais ziņojums. Uh, imigrācijas profesionālo darbinieku tīkla veidošana. Šeit referents būs Agustīns Dievs Demēra. Tālāk tiesības saņemt mutisko un rakstisko tulkojumu krimināla procedūrās, referents Sāra Lutford. Nākamais ziņojums. Tiesa medicīniskās ekspertīzes laboratorija akreditācija referents Timotīs Kirkops. Nākamais ziņojums - Eiropola attiecības ar partneriem un šo attiecību ieviešanas noteikumu, ieskaitot arī informācijas apmaiņu ar personāla datiem. Šeit referenti ir Sofija Intveld. Nākamais ziņojums. par sarakstu, trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem nav nepieciešama vīza, lai iebraukt Eiropas Savienībā. Referente Tāņa Fajona. Nākamais ziņojums - Eiropas noziegumu novēršanas tīkla izveidošana. Referente Soņa Alfāno. Un pēdējais ziņojums - daži ierobežojuši pasākumi attiecībā uz Zimbabvu. Šeit referents ir Lui Mišels. Vai ir kādu komentāru vai iebildes par šādu ziņojumu sadali? Paldies, referent, paldies, priekšētā kungs. Iepriekšējā koordinātoru sēdē mēs dzirdējām kādus 20 priekšlikumus par dažādu ziņojumu un atzinumu sagatavošanu. Atkārtošu priekšsēdētāji, tātad iepriekšējā koordinātoru sēdē mēs dzirdējām, ka tiek ieteikti kādi 20 temati ziņojumiem un atzinumiem. Mēs vienojamies par referentiem 10 no šīm tēmām, un tika jau ieteikt referenti. Es toreiz uzdevu jautājumu pie politiskām grupām nepiedrašo deputātu vārdā. Tagad es pāriešu uz angļu valodu. Mūs interesē uh, Frontex aktivitātes un eh, Šveica un Lihtenšteina. Tāpat arī otrs jautājums par eh, personu tiesībām Somālijā. Mūs īpaši interesē šie divi ziņojumi. Es nekādu atbildu savu jautājumu nesaņēmu, taču, ja es pareizi sapratu koordinātoru sēdē, mēs eh, zināmā mērā vienojāmies par to, ka tie ziņojumi, par kurām neinteresējas konkrētas politiskās grupas, tiks atgriezt atpakaļ tā sauktajā kopējā katlā. Un grupām nebūs jāmaksā nekādi, ne, nebūs jādod nekādi punkti, lai saņemtu šos ziņojumus savā pārziņā. Pie politiskām grupām nepiedarošie deputāti vēlas šos divus ziņojumus rakstīt priekšētā, vai jūs varētu mums praktiski paskaidrot, kas notiks ar šiem abiem ziņojumiem, kam tie tiks piešķirti. Paldies! Yes, Jā, es gribētu jūs informēt. Rīt atkal notiks koordinātors sēde pulksten 9 no rīta, un tad mēs tieši spriedīsim par šo jautājumu, ko darīt ar šiem ziņojumiem un kas notiek ar punktiem. Tātad šis punkts tiks apspriest rīt. Jūs arī tiksiet uzaicināts piedalīties šajā sēdē. Ja nekādu citu komentāru nav, tad pāriesim pie ceturtā darba kārtības punkta - Eiropas patvēruma atbalsta biroja izveida. Šodien mēs uzklausīsim prezentāciju par to, kas notiek šī biroja izveidas jomā. Tā ir jauna tēma, bet ļoti svarīga tēma. Tās apspriešanu uzsāksim šodien. Referente šeit ir Džīna Lamberta. Eiropas parlaments 2009. gada 7. maijā pieņēma normatīvo rezolūciju šajā jautājumā. Uh, Eiropas parlaments apstiprināja komisijas priekšlikumu ar grozījumiem. Šis lēmums atrodas koplēmumā, un šobrīd mēs izskatām to otrajā lasījumā. Zviedrijas prezidentūra, kā jūs zinat, paziņojas, ka šis jautājums ir viņiem prioritārs. Ir izveidoti neformālie kontakti starp referenti, komisijas pārstāvjiem un prezidentūru. Priekšlikums pārāds, ka tiks izveidota aģentūra, kas atbalstīs dalību valstis, risinot jautājumus, kas ir saistīti ar Eiropas kopīgo patvērumu sistēmu. Tā ir viena no tēmām, kas kā galvenā ir minēta Hāgas programmā. Referenti ir apņēmusies cieši sadarboties ar citiem Liba komitejas deputē, deputātiem un īpaši rēnu referentiem. Es tagad došu vārdu referentei. Tātad vispirms noklausīsimies, kas ir sakāms referentē. Paldies, priekšsādātāja kungs. Kā jau jūs pareizi teicāt, parlaments jau ir izskatījis šo ziņojumu pirmajā lasījumā iepriekšējā sasaukumā. Šobrīd atkal atsākas diskusijas par šo jautājumu ar Zviedrijas prezidentūru un ar komisiju. Nav šaubu, ka aktīvi tiek iesaistīti arī ēnu referenti, kuriem es gribētu ļoti pateikties par viņu aktīvo interesi šajā jautājumā. Šis ziņojums ir viens, ir, ir saistīts ar patvērumu politiku kopumā, kurā ir arī Dublinas divi nolīgums, Eirodak projekts. Uh, un patvēruma atbalsta birojs cerams tiks iekļauts šajā pakotnē, ja vien mēs vienosimies ar padomu par to. Mēs saprotam, ka padome un dalību valstis arī vēlas virzīties uz priekšu šajā jautājumā, taču mēs gribam parūpēties par to, lai notiktu pareiza procedūra. Un no paša sākuma jau šīs te aģentūras struktūra būtu pareiza. Šīs aģentūras loma tik tiešām ir atbalstīt dalību valstis, ieviešot patvērumu meklēšanas akī, tātad likumdošanu, kas jau pastāv, virzīties tuvāk lielākai ko konverģence. Eiropas parlaments vēlas uzsvērt arī kvalitātes aspektu patvērumu sistēmas uzlabošanā. Un trešā šī projekta daļa ir atbalstīt tās dalību valsts, uz kurām tiek izdarīts īpašs spiediens, jo tās ir attiecīgi geogrāfiski izvietotas vai arī tām ir kaut kādi īpatnē geogrāfiski faktori. Mēs vēlamies, lai šī patvēruma atbalsta, šis patvēruma atbalsta birojs atbalstītu dalību valsts, taču tā nepat laikā atcerētos, ka tas ir viena no Eiropas Savienības struktūrām. Tā nav tikai starpvaldību struktūra, bet daļa no Eiropas Savienības pamatkodola. Esam apzinājuši galvenos strīdus jautājumus sarunās ar padomi. Šie jautājumi izkristalizējās galvenokārt no grozījumiem, kurus parlaments pieņēma šī gada maijā, kā jūs priekšsēdētāji jau teicāt. Pāris no šiem grozījumiem attiecas uz patvērumu atbalstu biroju struktūru un uz to, kāda būs Eiropas parlamenta loma šī te biroja veidošanā. Parlaments ir lūdzis sev noteicošo lomu direktoru iecelšanā. Tāpat arī mēs vēlamies tikt iesaistīti direktoru kandidātu uzklausīšanā. Viņiem būtu jāprezentē savs projekts parlamentā. Padoma pagaidām to nav pieņēmusi. Tāpat mēs vēlamies, lai Eiropas parlamentam būtu tiesības pieprasīt ziņojums un pārskatus no šī biroja par konkrētiem jautājumiem, kas saistīti ar patvērumu likumdošanas kopumu. Un mēs gribam, lai reizi gadā šis birojs atskaitītos Eiropas parlamentam šķiet, ka abi šie lūgumi padomē dažiem locekļiem arī sagādā problēmas. Mēs nezinām, kāda iemesla dēļ. Konsultatīvais fórums ir nevalstisko organizāciju fórums kurš arī spriedīs par šiem jautājumiem. Mēs esam vienojušies ar padomu, ka ies, iekļausim pilsoniskās sabiedrības aspektu šajā ziņojumā, šajā projektā, jo mēs uzskatām, ka tieši pilsoniskā sabiedrība ir jāiesaista patvērumu jautājumu risināšanā un tādēļ jāuzklausa viņu balss šo nevalstisko organizāciju domas. Vēl jāspriež par to, kā tieši konsultatīvais fórums rīkosies Mēs pagaidām esam prasījuši, lai šis uh, fórums tiek reiz gadā, padomu to nav apstiprinājusi. Uh, padomu gan pilnībā nav svītrojusi šo te konsultatīvā fóruma pieminēšanu ziņojumā. Mums ir svarīgi, lai uh, ar šo biroju sadarboties ne tikai ANO bēgļu un patvērumu meklēšanas struktūras, jo viņi ir standartu sagri, šīs ANO struktūras nav nevalstiskas organizācijas, un tādēļ mēs vēlamies, lai būtu arī ekspertu organizācijas un nevalstiskās, kas iesaistīts. Tālāk mēs esam sprieduši par biroju darbības apjomu, it īpaši par tā sadarbību ar trešajām valstīm. Par to, kā šim birojam būtu jāveic šī sadarbība un par kādām tēmām. Mēs vēl joprojām turpinām šo dialogu ar padomu par to, kā ierobežot šo sadarbību Mēs nevēlamies, lai tās lietas, kas, tiktu, kas, kas būtu jādara Eiropas Savienībā, tiktu darīts kaut kur ārpus tās. Ceturtkārt, grūtības rada jautājums par atbalstu, par īpašu atbalstu tām valstīm, kurām ir specifiskas problēmas ar patvērumu meklētājiem. Pie šādām valstīm var minēt, protams, Maltu un vēl kādas vairākas. Uh, Solidaritātes mehānismi kaut kādā mērā jau darbojas, taču nepilnībā Eiropas parlaments uzskata, ka mums ir nepieciešams lielāks atbalsts šīm dalību valstīm, ir jāuzliek dalību valstīm pienākums sadarboties patvērumu problēmas risināšanā un ne tikai skaistus vārdus runāt. Mēs šeit joprojām meklējam kaut kādu vienošanos. Padome Eh, vēlas, ka ir, vēlas vienkārši brīvprātīgu sadarbību. Mēs vēlamies to padarīt par obligātu. Tātad es jau nosaucu šos galvenos jautājumus, kas nav atrisināti vēl par parlamentu lomu, par biroja atskaitu parlamentam, par solidaritātes mehānismu un par sadarbību ar trešajām valstīm. Ir vēl vesela virkni jautājumu, piemēram, par atbalstu komandām, par ekspertīzes meklēšanu. Uh, par dažiem no šiem jautājumiem esam vienojušies ar padomu, un padomu ir arī pieņēmusi dažus no mūsu grozījumiem. Mēs priecājamies par šo progresu, taču, kā jau teicu, ir vēl vesela virkne neatrisinātu jautājumu. Ja mēs gribam ātri atrisināt šo jautājumu, pielikt punktu biroja izveidē, tad uh, mēs no savas puses vēlētos, lai padoma rīkotos ātrāk un iespējams, ka šo atbalstu biroju izveidu vajadzētu iznest ārpus patvērumu meklēšanas likumdošanas pakotnes kopumā. Paldies! Thank you. Paldies, Lamberts kundzei! Tagad eh, vairāk kolēģi ir lūguši vārdu, taču pirms es ļaušu jums runāt, es domāju, ka būtu svarīgi uzklausīt padomas prezidentūras pārstāvi Lārs Johanu uh, Lambahu. Lūdzu. Lambakungs, jums vārds. Priekšsēdētāji, paldies. Dāmas un kungi, paldies par iespēju vērsties uh, pie šīs komitejas mm, šajā jautājumā, jo šis tiešām ir tāds jautājums, kuram Zviedrijas prezidentūra piešķir neapšaubām lielu prioritāti. Eiropas padome jau divreiz ir izteikusies par to, ka steidzam ir nepieciešams izveidot šādu iestādi jau līdz šī gada beigām. Un tieši praktiskā sadarbība ir ļoti svarīga, lai veidotu vienotu patvērumu meklēšanas sistēmu Eiropā. Uh, Un tieši par šo jautājumu daudz valstu valdības izjūt īpašu spiedienu, un tieši tāds, šāds aģentūras izveida varētu palīdzēt risināt šos jautājumus. Protams, ka ir jāņem vērā uh, iepriekšējais konteksts, un mēs esam saņēmuši koreperā noteiktu mandātu. Šī uh, procesa um, dalībai šajā procesā, un mēs patiešām varam nodrošināt tādu jēgpilnu dalību uh, trialogā, un es domāju, ka diskusijas vajadzētu izvērst uh, maksimāli konstruktīvā garā ar parlamentu. Un es tiešām vēlētos pievienoties uh, viedoklim, ko izteica uh, Džīna Lamberta Un bez tiem jautājumiem, kurus mēs jau esam apsprieduši, mēs esam saņēmuši arī ļoti daudz grozījumus no parlamenta, e, tad, kad parlaments izskatīja šo jautājumu pirmajā lasījumā. Mēs raudzīsimies, kā mēs varam panākt vienošanos par um, jautājumiem, kas tika minēti, piemēram, par izpildu direktoru iecelšanu. Es domāju, ka šeit jau mēs esam uh, ņēmuši vērā dažus elementus, un, ja jūs redzēsiet korporā pieņemto, dokume, pieņemto dokumentu, tad jūs redzēsiet, kā, kāda ir šī situācija. Priekšstādātā kungs, es eh, tiešām ar nepacietību gaidu trilogu rezultātus tuvākajās nedēļās, un mums būtu pēc iespējas ātrāk jāvirzās kopā ar parlamentu eh, šī jautājuma risināšanā. Paldies, Lombak kungs! Tagad uh, mēs vēlētos uzklausīt Murielu Gīnes kundzi no Eiropas komisijas. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es vēlējos izteikt tikai pāris vārdus, lai uzsvērtu to, ka mūsu. Kas ka Žaks Baro pievērš ļoti īpašu uzmanību šim uh, dokumentam, un mēs vēlētos, lai dalībvalstis to starpēji apmainītos ar labas prakses pieredzēm. Un mēs vēlētos, lai šie dati būtu pieejami mm, dalībvalsts starpā par dažādiem patvēruma meklētājiem. Un tad es arī vēlētos vēl papildus uzsvērt, ka būs budžeta trilogs oktobra vidū, kas būs ārkārtīgi svarīgs, un to noteikti nevajadzētu aizmirst, jo tiks runāts par līdzekļu piešķiršanu šim jaunajam birojam. Merci. Et Françoise. Paldies. Uh, Fransuāza Konta, lūdzu. Tālāk mēs eh, dosim vārdu tiem, kas vēlējās izteikties. Eh, Henis Plešārds kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Mm, centīšos izteikties īsi un pievērsties īpaši uh, uzsvērtam punktam, ko minēja Lamberts kundze. Parlaments, tieši tāpat kā komisija un padome, vēlas rast uh, ātru risinājumu. Mēs, uh, protams, varam nogaidīt, taču to nevar darīt uh, par katru cenu. Tātad tika minēti vairāki punkti, viens no tiem ir aptvērums, un tas ir ļoti svarīgs, ja mēs runājam par attiecību veidošanu ar trešajām valstīm. Als het gaat om um, uh, significant say van dit huis Eh, om, als, uh, ten aanzien van de benoeming van de directeur dan... Uh, mēs uzskatām, ka parlamentam ir būtiska loma direktoru iecelšanā. Man šķiet, ka tas arī neradīs nekādas problēmas. Tāpat arī noteikti būs iespējams saņemt igadēju atskaitu no šī biroja uh, mūsu komis, komitejas priekšā. Ja runājam par solidaritāti, es klausījos uzmanīgi tajā, ko teica referente. Uh, Padome vēlas brīvprātīgos solidaritātes sistēmu, to var saprast. Man jau ir bijušas daudz sarunas ar padomas un komisijas pārstāvjiem. Manuprāt, solidaritātes trūkst, un tādēļ šī sistēma nevar darboties. Mēs esam runājuši par 2010. gadu, tagad mēs runājam par 2012. gadu, kā mērķa gadu solidaritātes izrādīšanai. Es nezinu, kā padome varēs panākt to, lai 27 dalību valsts uzņemas atbildību, ja tas nav obligāti. Mums ir vajadzīgi kaut kāda pienākuma kā dalību valstīm. Brīvprātība ir labs vārds, taču diez vai tā darbosies praksē. Ir jāizlēsa padomes secinājumi šajā jautājumā, kas ir visnotaļ teorētiski, ka būs totāla brīvprātīga solidaritāte, taču praksē mēs to neredzam tie ir tikai tukši vārdi. Es esmu pārliecināta, ka tiešām ir jāatrod veids, kā to padarīt obligātu. Un Eiropas, es ceru, ka Eiropas parlamenta vārdi atradīs dzirdīgas ausis solidaritāte šeit ir absolūti nepieciešama. Ja mēs to nedarīsim, tad mēs nespēsim atrisināt šo jautājumu. Paldies, Plašārds kundze, Ļangsku. Uh, paldies, priekšsēdētāji! Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es gribētu pateikties referentei Lamberts kundzei par ievadrunu. Es gribētu atgriezties pie dažām viņas minētajām domām. Man radās daži jautājumi. Man šķiet, ka šis birojs varētu kļūt ļoti svarīgs. Taču mums ir jāizdomā, kā tieši tas darbosies Kam būs pieeja informācijai šajā birojā un kas tā būs par informāciju, ko apstrādās birojas? ir nepieciešama pieeja šīm informācijām, šai informācijai cilvēktiesību aktīvistiem, advokātiem, tiem, kas aizstāv patvērumu meklētāju un bēgļu intereses. Tie visi ir svarīgi jautājumi. Šeit tik runāts par konsultatīvo fórumu, kurā piedalīsies nevalstiskās organizācijas, kas pārstāv pilsonisko sabiedrību. Man liekas, ka tas ir pats minimums, ko mēs varam vēlēties iekļaut šajā projektē. Man būtu gribējies, lai nevalstisko organizāciju pārstāv piedalītos arī biroja valdē, lai šis birojs varētu labāk darboties, jo šie jautājumi ir ļoti svarīgi sabiedrībai. Man ir jautājums, kam būs pieejama informācija no šī biroja? vai birojam būs konkrēta informācija par konkrētiem bēgļiem, un vai šo informāciju varēs arī viegli saņemt. Tālāk, kur tiks izvietot šis birojs, varētu likties, ka to izlem tikai padome, un mums nevajadzētu jaukties šajos jautājumos, jo tas ir jautājums, kas tiek izskatīts starp dalībvalstīm vienmēr. Uh, Taču man tomēr tas interesē. Vai šis birojs atradīsies kādā no valstīm, kuru jau tā traumē milzīgais patvērumu meklētāju skaits? Tādā gadījumā šī valsts izvēlēsies varbūt citu pieeju nekā tā valsts, kurai sveš šīs problēmas. Varbūt, ka parlamentu vajadzētu iesaistīt arī šī lēmuma pieņemšanā par biroju izve izveids vietu. Paldies! Thank you. Paldies! Fāsas kungs nākošais. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Mm, mums ir pilnīgi skaidrs, ka, ka šis te birojs, jeb atbalsta birojs, ko mēs veidojam, būtībā ir tikai līdzeklis, lai sasniegtu mērķi, tātad veidot vienotu patvērumu meklēšanas sistēmu visā Eiropā. Un jebkurš instruments, kas palīdz šo mērķi sasniegt, ir jāatbalsta. Jebkurš uh, instruments, eh, kas palīdzētu sakārtot šīs lietas pietiekam ātri, ir atbalstāms. Un eh, ir tiešām eh, apsveicam, ka komisija un prezidentūra ir apņēmības pilnas to realizēt jau šogad. Un mums ir jāpieno spēki. Un es domāju, ka brīvprātības princips ir loģisks, arī labākās prakses piemēra izmantošana un arī uh, darbinieku izvēle um, piedaloties parlamentiem, arī tas viss ir loģiski, kā arī regulāra atskaitīšanās parlamentam, bet tas viss ir jāatrisina ātri, un šis birojs ir jāizveido, un tam ir jāstrādā jau līdz gada beigām. Paldies! Bonds kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Šeit mēs runājam par jautājumu, kas jau ir daudz apspriests. Toreiz mēs nenonācām pie nekāda secinājuma. Mm, Nīderlande nevēlas, lai tiktu ieviesta Eiropas politika patvērumu meklēšanā. Mums šāds birojs nav vajadzīgs. Šis birojs kārtējo reizi būs ļoti dārgs radīs milzīgas izmaksas Eiropas Savienības budžetā. Būs vēl vairāk cilvēku, kas iebrauc Eiropā, un tam reiz par visām reizēm ir jādara gals pēc iespējas ātrāk. Mums nav vajadzīga nekāda Eiropas patvērumu meklēšanas politikas. Uh, Nīderlandē mēs to zinām ļoti labi. Paldies! Paldies, Morāles kungs, lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Es domāju, ka Džina Lamberta ir paveikusi lielisku darbu, nu, identificējot tos galvenos jautājumus, kas mums vēl ir jāatrisina ar padomi. Un, protams, ka mēs eh, atbalstām eh, Zviedrijas prezidentūras eh, centienus to visu izdarīt pēc iespējas ātrāk, bet, protams, ka šim te birojam ir jāpelna noteikti uzticība un jābauda uzticība. Un runājot par direktoru nozīmēšanu, ir tiešām jābūt tādam uh, stabilam modelim, atklātam modelim, un es domāju, tas viss tikai vairos uzticību šai te jaunajai iestādēji. Un padomē šeit ir drusku jāpanāk mums pretī, jo Ja mēs runājam par atskaitīšanos parlamentam, diemžēl mēs neesam panākuši to, ko esam vēlējušies. Konsultatīvais fórums nav tikai uh, jautājums par nevalstisko organizāciju iesaistīšanu, jo šeit e, gal galā savs vārds ir sakams arī uh, vietējām varas iestādēm, un šis te konsultatīvais fórums Un šis jautājums nav uh, pagaidām um, atrisināts no padomas viedokļa. Šur tur ir šīs te problēmas. Problēmas ar solidaritātes mehānismu, piemēram. Jā, no prezidentūras puses mēs redzam daudz labās grības. Un man liekas, ka Džīna Lamberta ir e, iezīmējusi tādus 4-5 galvenos punktus, mm, kas e, tiešām nodrošināt to, uh, ka šim birojam tiešām būs uzticība un ne jau ātrums ir izšķirošais. Yes, thank you, Mr. Chairman. I, I want to join the previous... Paldies, priekšsēdētāji. Vēlētos pievienoties iepriekšējiem runātājiem un apsveikt Lamberts kundzi par darbu pie šī dokumenta. Es domāju, ka tā ir iniciatīva, eh, pie kuras būtu jāstrādā pietiekami ātri. Un es tiešām aicinu visas iesaistītās puses eh, strādāt pie tā, lai panāktu vienošanos līdz gala beigām. Mums ir ārkārtīgi svarīgi raidīt signālu uh, Uh, Eiropiešiem par to, ka mēs šeit tiešām darām konkrētas lietas un atbalsta biroja izveide. Eiropā ir viens šāds solis. Runājot par vēl neatrisinātiem jautājumiem, vēlētos minēt divus punktus. Manuprāt, lielākā daļa no tiem punktiem, uh, uz kuriem, tā teikt, spiež uh, parlaments, tie nav nekas ārkārtējs. Piemēram, tad, kad ir runāts par Eiropas parlamentu iesaistīšanos šīs aģentūras darbā, es domāju, ka tajā, ko mēs piedāvājam, uh, būtībā ir jau tas pats, kas ir redzams noteikumos, kas regulē citu aģentūru darbību. Tā kā es domāju, ka mēs esam jau panākuši par to vienošanos iepriekš un tāpēc Es um, arī aicinu gan padomu, gan komisiju pietuvināties uh, parlamentu viedoklim par tā lomu. Runājot par solidaritāti. Protams, ka šis atbalsta birojs uh, faktiski tieši risinās šīs solidaritātes uh, problēmas vai, vai jautājumus. Un pagājušā nedēļā mm, komisijas viceprezidents uh, Žāks Paro Runāju par pilotu projektu, eh, kas tika piedāvāts eh, konkrēti Maltai. Eh, sešas valstis no 27 dalību valstīm izteica interesi izrādīt solidaritāti šajā jomā tikai sešas no 27. Tātad, un līdz ar to rodas loģisks jautājums, kādas tad ir uh, solidaritātes robežas, cik tālu šī solidaritāte sniedzas un vai mēs varam uzspiest tādu obligātu solidaritāti mm, pretstatā brīvprātīgai solidaritātei. Manuprāt, solidaritāte nav kaut kas tāds, kas vispār būtu šādi jādala. Solidaritāte vienkārši ir solidaritāte, un tai vienkārši ir jāpastāv. Bet, ko mēs redzam praksē, nu tas, diemžēl, uh, neiztur kritiku, tā nav nekāda solidaritāte. Man nav gatavs atbildes uz šo jautājumu, bet neapšaubām tas ir, jautā, tas ir jautājums, ko parlamentam būtu jāpēta. Un tāpēc tā vietā, lai pārmērīgi noņemtos ar to, vai tad solidaritātei jābūt brīvprātīgai vai obligātai. Drīzāk būtu jādomā par to, vai mūsu solidaritāte ir solidaritāte, kas darbojas, un diemžēl pašlaik mēs, pašlaik mums nekā tāda nav. Busu tilkungs. Tas paties priekšsēdētāja kungs. Es pavisam īsi vēlētos izteikties pa, attiecībā par šo uh, ziņojumu. Pirms es vēlos pateikties, ka šis ziņojums atrodas ļoti labās rokās, jo Džīna Lamberte bez šabām ir eksperte patvērumu jautājumos, un viņa vienmēr ir cīnījusies par šiem jautājumiem, tādēļ es esmu pārliecināts par to, ka šis ziņojums tiešām ir labās rokās. Es vēlētos izteikt tikai vēl kādu komentāru, ko jau es iepriekš esmu izteicis, un es vēlētos, lai jūs īpaši uzmanīgi to noklausītos, un sevišķi es aicinu to darīt um, komisiju. Džīna tur runāja par um, konsultatīvo fórumu, par dažādām struktūrām, tur runāja arī par to, uh, kāda loma ir parlamentām un par to, ka parlamentam vajadzētu gan uzklausīt, gan lemt par izpildirektoru iecelšanu, tomēr es te nedzirdēju nevienu komentāru, izņemot no komisijas puses, un komisija to teica tā it kā kautrējoties pašās beigās, T uz to, kas attiecās par finansēšanu, jo šī aģentūra tiek, šis birojs tiek radīts prasot, lai viņam tiek aizdota nauda. Un, un es vēlētos teikt, ka patvērumu atbalsta birojam ir noteikts solidārs mērķis, un mēs nevaram solidaritātes dēļ vienkārši izmainīt birokrātiskos nosacījumus. Tādēļ uh, Dzine, ja tu vēlētos varbūt uh, ņemt vērā to, ko es tev saku, tad tu varētu ieviest kādus grozījumus vismaz attiecībā uz finansēšanu. Tādēļ, ka komisija teica apmēram tā, nu, tad jau redzēsim, tad jau redzēsim, kā mēs to finansēsim. Nē, nē, nē, tā nevar būt. Tas, kā mēs finansēsim šo biroju, ir jādefinē, un mums ir arī jāprēķina šī fonda izmaksas un uz šī biroja izmaksas. Ja tu to ņemtu vērā, Džīna, tad es būtu ļoti priecīgs. Un es vēlētos iesniegt ļoti konstruktīvu grozījumu tieši šādā sakarā. Paldies! Thank you. Paldies, eh, Remērs kungs, pēc tam, kad esmu uzklausījuši uh, eh, cienamo kolēģu viedokli mēs eh, varbūt varētu eh, uzklausīt atkal referents kundzi. Paldies priekšsēdētāji, un mm, es saku paldies visiem, kas izteicās. Es domāju, ka konstruktīva pieeja ir ļoti apsveicama no padomas puses, un es domāju, ka uh, tam sakos arī konstruktīvi grozījumi. Diskusijas sākumā tika sacīts, ka uh, dalību valstis ir pieņēmuši lēmumu par to, ka tās vēlas veidot Eiropas patvērumu atbalsta bīroju, lai atbalstītu tās struktūras, kuras jau mums ir. Bet jāsaka, ka šeit uh, ir notikusi zināma, mm, teiksim, tāda atkāpe no izpildes kvalitātes. Ja mēs runājam par solidaritātes jautājumu, uh, tad eh, tam būtu eh, pievēršama īpaša uzmanība gan no konverģences, gan kvalitātes viedokļa. Runājot par dažām konkrētām lietām, kas tika minētas. Piemēram, jautājums par eh, informācijas pieejamību vai pie, pie informācijai. Parlamentā mēs vienojāmies, ka tas notiks saskaņā ar dokumentu pieejamības eh, regulu, eh, pie kuras parlaments jau strādā. Un mēs eh, izskatījām arī jautājumu par izcelsmes valsts informācijas kvalitāti un noteiktiem informācijas avotiem, kurus valstis šobrīd izmanto. Uh, Runājot par pilsoniskās sabiedrības lomu, ņemot uh, vērā sākotnējo priekšlikumu uh, par uh, tātad klātbūtni valdē, mēs principā esam atgriezušies uh, sākuma punktā, bet šeit um, konsultatīvajā formā um, Runājot par konsultīvo fórumu, mums ir noteikts viedoklis jau izstrādājies, respektīvi šim fórumam ir jāpā, jāpastāv, ar to ir jākonsultējas visos svarīgākajos jautājumos. Finansējums. Remērs kungs to minēja. Un faktiski šeit svarīgs ir eh, finansējuma nodrošinājums ilgtermiņā. Būtībā tas nav pretrunā ar to, ko mēs dzirdējām no kolēģiem. Mēs eh, gaidām atbildi uh, uz uh, tātad parlamenta iesaistīšanās pakāpi, jo šis ir Eiropas patvēruma atbalsta biroju, uh, birojas un nevis starpvaldību organizācija. Un tāpēc ir ļoti svarīgi rast tātad noteiktu uh, ietvaru, kādā nodrošināt solidaritātes darbību praksē. Un tas būs ļoti svarīgs lēmums šim parlamentam. Tad tik minēti vairāki punkti, pie kuriem mēs atgriezīsimies diskusijās ar padomi un uh, komisiju, bet es vēlos pateikties uh, parlamenta deputātiem par uh, attieksmi, un es domāju, ka mēs turpmākās diskusijās šos jautājumus risināsim. Thank you, Mrs. Lambert. Any... Lies paldies, Lamberts kundze. Vai prezidentūras pārstāvis gribētu vēl kaut ko teikt šajā jautājumā? Paldies, priekšsēdētāji! Gribētu pateikties jums visiem par ārkārtīgi konstruktīvo ieguldījumu, ko mēs šodien arī uzklausījām. Tas parāda, ka Eiropas parlamenta deputāti labi pārzina šo jautājumu, tas ir ļoti daudz sološi. Es gribētu tikai teikt divas lietas. Pirmkārt, jautājumā par informāciju. Koreperā tika iesniegts kāds grozījums, kas jūs arī varētu interesēt. 11. pantā runa nav par personu datiem. Es jums ieteiktu izpētīt šo te 11. grozījumu. Tālāk, nākamais par solidaritāti. Šeit daudz jau par to izteicās. Es gribētu teikt, ka ir daudz un dažādu veidu, kā Eiropā varētu iedibināt solidaritāti. Viens veids, kā izrādīt solidaritāti, ir Eiropas bēgļu fonds. Tas ir, tā ir lieliska iespēja izrādīt solidaritāti ar šī fonda palīdzību mēs varētu būtiski uzlabot bēgļu stāvokli Eiropā. Tālāk nākamais jautājums par iekšējo pārvietošanu Eiropas Savienības teritorijā. Šīs instruments ir ārkārtīgi delikāts, pārāk daudz un pārāk sistemātiski pārvietojot cilvēkus. Šī te sistēma mūs pašus skars kā bumerangs. Uh, tad mēs kļūsim par magnētu un nevis par atrisinājumu dažiem jautājumiem. Un visbeidzot, es gribētu pasvītrot to, ka prezidentūras nostāja ir tāda. Šī iniciatīva neiekļaujas labi patvērumu meklēšanas pakotnē, jo šī biroja izveide nav normatīvs instruments. Birojs tiks izveidots pamatoties uz rēgulu Ja mēs vēlamies harmonizēt situāciju, tad šīs ir viens no praktiskajiem veidiem, kā mēs varam stiprina, stiprināt sadarbību. Tieši praktiskajā plāksnē, liekot sadarboties dalību valstīm. Paldies! Any... Liels paldies! Vai komisijas pārstāve gribētu kaut ko piebilst? Nē. Tādā gadījumā apspriedi par šo jautājumu ir beigusies. Jautājums, protams, ir ārkārtīgi svarīgs. Zviedrijas prezidentūra to uzskata par vienu no saviem galvenajiem prioritāriem jautājumiem. Pirmais neformālais trialogs šajā jautājumā notiks 1. oktobrī. Esmu pārliecināts, ka visas iesaistītās puses darīs visu, kas ir viņu spēkos, lai uh, nonāktu pie kopējās pozīcijas šajā jautājumā. Paldies visiem! Līdz ar to mēs varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta, pie piektā punkta par sadarbības koordinātoru tīkla izveidi imigrācijas jomā. Mēs visi apzināmies, ka regulas priekšlikums, par kuru mēs šeit debatēsim, uh, grozīs padomas regulu, kas tika pieņemta 2004. gada 19. februārī. Toreiz parlamentam tika lūgts iesniegt atzinumu šajā jautājumā. Šī ir viena no tām jomām, kur saskaņā ar padomas lēmumu, kas tika pieņemts 2004. gada 22. decembrī, tagad ir jāpielieto koplēmumu procedūra. Līdz ar to komisija ir piedāvājusi jauno priekšlikumu, grozīt tātad šo esošo regulu, eh, palīdzot pilnībā apgūt sadarbības koordinātoru tīkla potenciālu un uzlabojot šī tīkla sadarbību ar Frontex aģentūru. Runa ir par komisijas priekšlikumu un nevis par kādas atsevišķas dalību valsts iniciatīvu. Un tādēļ es domāju, ka būtu loģiski vispirms aicināt izteikties komisijas pārstāvi. Pēc tam aicināšu izteikties prezidentūras pārstāvi, kas mums pastāstīs par, priekš, par to, kādā stāvoklī, kādā stadijā šis priekšlikums šobrīd atrodas. Pēc tam došu vārdu referentam Diezam Demērs kungam. Viņš komentēs situāciju no savas puses. Tātad sāksim ar Eiropas komisijas pārstāvi. Lūdzu, vārds jums. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāja kungs, augstu godātie parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Šī priekšlikuma mērķis ir pieņemt reguli, ņemot eh, vērā praktisko pieredzi, kas ir mainīsies kopš regulas pieņemšanas 2004. gadā. Mēs piedāvājam grozījumus, kas eh, eh, veido tiesisko pamatu sadarbībai starp koordinātoru tīklu un Frontex aģentūru. Tas arī racionalizē atskaitas sistēmu, uh, par tā sauktajām, par tā sauktajiem aero tīkliem. Eiropas parlaments kļūst par uh, līdzlēmēju šajos jautājumos. Eiropas komisija uzskata, ka šīs izmaiņas ir nepieciešams, lai mēs efektīvi izmantotu koordinātoru tīklu. 2004. gada 19. februārī padomu pieņēma regulu, un tur koordinātu koordinators ir jebkurš imigrācijas dienesta pārstāvis, kuru kādu no dalībvalstīm nosūta ārzemēs. Viņa uzdevums ir uzturēt sakarus ar uzņēmēju valsti. Šī koordinātora mērķis ir apkarot nelegālo imigrāciju, tāpat arī pildīt dažādus citus imigrācijas eh, noteikumus. Šie te imigrācijas koordinātori atrodas konsulārajos birojos, vai arī kādās citās struktūrās, piemēram, starptautiskās organizācijās vai trešo valstu struktūrās viņi var strādāt. Un tagad es gribu īsti pastāstīt par to, kā ir attīstījusies praktiskā pieredze un arī tiesiskais ietvars kopš 2004. gada. Informācijas un koordinācijas tīkls ICONET, kas ir ļoti drošs, tika izveidots 2000, pēc 2005. gada marta padomas lēmumu. Šis tīkls palīdz mums ātri apmainīties ar taktisko informāciju par nelegālo imigrāciju. ICONET tiek lietots saskaņā ar komisijas izstrādātiem noteikumiem. Es gribētu uzsvērt, ka dalību valstīm ir pienākums, ka informācijas apmaiņa starp ICONETu eh, nav personu datu apmaiņa. Un tāpat arī šī informācijas bāze netiek tieši sasaistīta ar personu datu bāzēm. Otrakārt, ir nepieciešama labāka informācijas apmaiņa gan starp šiem te koordinatoriem, gan dalību valstīm un uzņēmē valstīm. Tādēļ Eiropas komisija uzskata, ka ir nepieciešams uh, iekļaut šo te ikonetu, kas ir nesen izveidots. Ikonets tagad ir pieminēts jaunajā regulā. Šie koordinātori, kas tiek aizdot starptautiskām organizācijām, citiem reģioniem vai trešām valstīm, ir jāreģistrē tīklā. Dalību valstis var noslēgt sadarbības līgumu ar uzņēmēju valsti. Šajā līgumā varētu būt uh, atrunāts tas, ka šīs koordinātors risina arī kāds cits jautājums, ne tikai imigrācija. Frontex aģentūra tika izveidota 2004. gada oktobrī un pēc gada jau sāk pilnībā darboties. Frontexam ir vairāk pienākumu, viens no tiem riska analīze. Šī analīze ir jābalsta uz pēc iespējas plašākas informācijas bāzes un resursiem. Galvenokārt šo informāciju vāc dalību valstu atbildīgās iestādes. Lai Frontex varētu izpildīt savu misiju, tam ir jāveicina sadarbības starp dalību valstīm un trešajām valstīm. Frontex pats var sadarboties ar trešo valstu attiecīgajām iestādēm, struktūrām vai starptautiskām organizācijām. Koordinātori var dot ļoti labu ieguldījumu Frontex pienākumu izpildē taču šis potenciāls vēl pilnībā netiek izmantots un nav formālu saišu starp koordinatoriem Frontex aģentūru. Jaunais komisijas priekšlikums atvieglotu Frontex piesaisti eh, koordinātoru tīkla darbībai. ir nepieciešams atvieglot iespēju jebkurai citai dalībvalstī, ne tikai prezidentējušai, uzsākt kaut kādas uh, Eh, iniciatīvas, piemēram, globālā pieeja imigrācijai, ko mēs mēģinām izveidot, parādījās tieši dalību valstīs, kad dalību valstis sāka veidot reģionālās sadarbības platformas starp koordinatoriem. Tas tiešām ir loģiski, ka visieinteresētākās un entuziastiskākās dalību valsts uzņemas līderlomu šīs reģionālās sadarbības veidošanā. Un visbeidzot par atskaitas sistēmu un pienākumiem. Regula patreiz saka, ka ir nepieciešams pārskats par situāciju visā trešajā valsts, visās trešās valstīs, kur atrodas šie te koordinātori. Šobrīd koordinātori atrodas vairāk nekā 133 valstīs. Tādēļ praksē šāda atskaites sistēma nevar darboties. Komisija piedāvā jaunu sistēmu. Pārskata ziņojumi ir jāraksta par konkrētiem reģioniem vai arī tām valstīm, kas īpaši interesē Eiropas Savienību. Šie ziņojumi ir jāiesniedz ne tikai padomē, bet arī Eiropas parlamentam. Mēs ceram, ka parlaments un padome ļoti drīz vienosies par šo priekšlikumu un ka tas tiks pieņemts jau vistuvākajā laikā. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies Dobukungam! Un tagad padoms prezidentūras vārdā izteiksies Mariana Persona. Paldies, priekšsēdētāji! Dāmas un kungi, cienījamie parlamenta deputāti, es vēlējos vienkārši paraksturot jums eh, to situāciju vai to darba eh, apjomu, ko mēs esam veikuši padomē. Eh, vispirms tikās robeža apsardzes Eh, sadarbības grupas pārstāvju, lai izskatītu šo priekšlikumu. Un pēc tam grupa apsprieda visu priekšlikumu kopumā, eh, kas eh, noveda pie tā, ka dalība valstis mm, komisijas priekšlikumu atbalstīja visai plaši. Um, Grupa vienojās arī par eh, diviem grozījumiem, kas ir eh, tīri valodnieciski un būtībā pēc satura neko nemaina mm, priekšlikumā. Dalībvalstis atzina, ka priekšlikums ir gana praktisks un labs, tiek izrādīts atbalsts visai šai paketei, un faktiski grupa vienojās eh, par eh, šo priekšlikumu 30 minūšu laikā. Un tas vienkārši liecina par to, ka tas nemaz nebija tik grūti. Un tieši tādēļ eh, komisija vēlētos turpināt šī priekšlikuma izskatīšanu, cik ātri vien iespējams, un ja diskusijas augstākajā līmenī notiks tikpat ātri un operatīvi kā tēpa grupā, tad mēs būsim gatavi uh, panākt vienošanos padomē jau 30. novembrī. Un tieši tādēļ ir ārkārtīgi interesanti uzklausīt parlamenta viedokli un izvērst konstruktīvas diskusijas ar parlamentu. Mēs esam gatavi arī veltīt noteiktu laiku, lai to panāktu. Paldies, personas kundze. Un tālāk varbūt Nīda Medas kungs par eh, pirmo lasījumu. Paldies, priekšsēdētāju kungs. Es ar ļoti lielu uzmanību klausījos to, ko mums tikko stāstīja komisija, un es lielos vilcienos piekrītu tam, ko viņi sāka šodien no rīta. Es tikos ar Marijānu personu un ar viņas asistentiem, un mēs centāmies izvērtēt, kāda bija padomas nostāja šajā jautājumā, un man ir liels prieks, konstatēt, ka mūsu priekšā ir koplēmuma ziņojums, un es varu apgalvot, ka te ir runa par vienkāršu priekšlikumu, vienkāršiem grozījumiem, un to grozījumu arī ir ļoti maz. Tāpēc mēs eh, pašlaik esam tādā situācijā, tad es, tad eh, es jau varētu piedāvāt jums kaut kādus termiņus, bet, protams, tas notiks pēc tam, eh, kad visi kolēģi būs izteikušies, ja jūs priekšsēdētāja kungs man to atļausiet. Es ar lielu prieku visiem jums gribu pastāstīt, kā šī ziņojuma avots vai cēlons ir meklējams Seviljā, jo tur mēs eh, pirmo reizi tieši runājām par šāda mm, veida eh, koordinatoriem, un pēc tam par to mēs runājām arī Tesalonikā. Mm, bet tā kā mm, kolēģi jau ir lasījuši manu ziņojumu, tad es nevēlos vienkārši atkārtot to, kas jau ir izrakstīts, un es nevēlos jūs liegi nogurdināt. Bet eh, Te runa ir par šo koordinātoru tīklu harmonizēšanu ar Frontex. Un Un tam ir, ir caur ikonēti ir tā kā jās, jāharmonizējās, jāsadarbojās koordinatoru tīklam ar Frontex, un ikonēti ir pilnīgi droša struktūra, es to vēlos uzsvērt. Un tā lietošana nekādā ziņā nepieļauj personas datu apmaiņu tad jūs varētu man jautāt, kādas datus mēs varam tur nodot. Bet runa par tādiem jautājumiem, kā piemēram par imigrantu plūsmu, par imigrantu uh, izvēlētajiem maršrutiem, par veidu, veidus, kādus izmanto um, uh, likumpārkāpēji, kas nodarbojas ar cilvēku tirdzniecību. Tad uh, Mēs vēl varam noskaidrot par dažādām noziedzīgām grupām, par noziedzīgiem grupējumiem, kas nodarbojas ar cilvēku tirdzniecību, tad arī par noziegumu noziedzīgiem grupējumiem, kas nodarbojas ar ceļojumu dokumentu viltošanu un mēs varam par to pavēstīt vietējām iestādēm un tam līdzīgi. Tāpēc man liekas, ka ja mēs ņemam vērā to, cik neliels ir padomas ierosināto grozījumu skaits. Nu, piemēram, vienā grozījumā tur bija ierosinājums migrāciju aizstāt ar imigrāciju, un citā teikumā tur vajadzēja aizstāt vārdu. Uh, Mm, viņiem būs pienākums ar izteikumu, viņi ņems vērā. Un es domāju, ka šie grozījumi tiešām ir ļoti nenozīmīgi. Te mums vajadzētu veikt tikai izmaiņas 3., 4. un 6. pantā, bet nav nekādu šaubu par juridisko bāzi jo mēs balstamies uz 63. panta, šķērsvītra 3. paragrāfa B punktu. Un te es arī vēlētos beigt. Paldies! Uh, jā, turpina priekšsādātājs. Tagad vārdu lūgu uz Henis Flešerts kundzu lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Iepriekšējā sasaukumā es ar rakstisku jautājumu vēlējos precizēt šo imigrācijas jautājumu, un es ceru, ka es pareizi sapratu komisiju. Un Es ceru, ka mans jautājums tagad ir atbildēts un ka man atbilde ir jau pieejama. Un tad vēl vēlētos pievērsties pie. Mm, pie lidostu problēmas un to, kas notiek ar uh, um, pasažieru sarakstiem pirms viņi iekāpja lidmašīnā. Komisija teica, ka viņi nevēlētos formalizēt šo informāciju, tomēr man gan tas liekas, ka, e, ka tas ir ļoti svarīgi, jo jautājums ir par to, vai šādā veidā mēs nevarētu cīnīties pret nelegālo imigrāciju, un tāpēc mums ir nepieciešams uh, vairāk informācijas no komisijas puses. Paldies! Paldies, Gelers kundze! Jā, par šo jautājumu es varu tikai piekrist. Eh, vēl ir ļoti neskaidrs, ko tad īsti šie te koordinātori darīs. Un mums būs virkni sanāksmi, pēc kurām es ceru, ka mums būs vairāk informācijas. Man ir jāsaka, ka viens no grozījumiem par kur jūs runājāt, un konkrēti par sesto pantu, jūs sacījāt, ka Eiropas parlaments saņēms e, gada ziņojumu, kurā būs visa informācija par to, kā uh, tiek stiprināts šis koordinātoru tīkls un kā tie sadarbojas, bet uh, manuprāt, parlamentam vajag nevis informāciju, nevis gada atskaita par to, cik labi e, šie koordinātori izmanto internetu un ikonetu un tā tālāk bet mums ir vajadzīga informācija par to, eh, ka viņi patiešām tiekas. Un, manuprāt, eh, tā šeit pietrūkst. Mums ir tiešām jāsaņem informācija par Mums ir jāvienojas par to, lai viņiem būtu tāds normāls amata pienākuma apraksts, Uh, lai viņi nedarītu kaut kādas citas lietas, kas uh, mūsuprāt nemaz nav vajadzīgas. Un tad, kad mēs būsim galā ar šo regulu, mums ir jāņem vērā tas, ka informācija, uh, kāda šiem koordinatoriem ir jāvāc, ir visai plaša, mm, bet tā neietver informāciju par to, kā e, pret imigrantiem e, izturas uzņēmēji e, valstīs. Viņiem ir jāsniedz informācija, jāvāc informācija par to, kas varētu palīdzēt apkarot nelegālo imigrāciju. Tātad viņiem ir drīzāk jāvāc informācija par šo nelegālās imigrācijas risku vai par cilvēkiem, kas varētu būt uh, potenciāli nelegāli imigranti vai kas tādi ir. Paldies! Thank you, Mrs. Priekšstādātāja mikrofons pazudis. Varbūt Eiropas komisija vēlas uh, bilst, uh, kaut ko piebilst, varbūt padome. Dobo, kun, kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos norādīt uh, uz to, ka uh, koordinātori imigrācijas jomā tiks pakļaut nacionālajām uh, administrācijām. Būtībā viņi pārstāvēs nevis Eiropas Savienību, bet gan savas dalību valsts. Un regula faktiski uh, nodrošina sistēmu, kādā viņi sadarbosies savā starpā. Vēl kas no padomas puses? Personas kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs, protams, ļoti rūpīgi e, klausījām, uzklausījām e, parlamenta deputātu izteikumus, un mēs padomē turpināsim diskusijas par šiem jautājumiem. Paldies! Demērs kungs, lūdzu. Bueno, pues much... Paldies, liels paldies priekšsēdētāji kungs. Arī es vēlētos izteikt savu augsto novērtējumu Janīnas eh, komentāriem un arī mūsu kolēģim attiecībā pret eh, koordinatoriem. jo mm, viņu loma ir ietverta dokumentā 337 šķērsvīt 2004, jo tur ir e, eh, runā par cīņu pret nelegālo imigrāciju un arī pret to, kā mums pārvaldīt legālo imigrāciju. Tas ir rakstīts regulā. Un ar koplēmuma procedūras palīdzību padomi un parlaments var vienīgi izmainīt šīs regulas 3, 3 4 un 6 mantu. Katrā ziņā es apsolos, ka es ņemšu vērā visus priekšlikumus, kurus izteiks man kolēģi. Un tagad priekšsēdētāji kungs, es vēlētos jums izteikt priekšlikumu. Uh, un šis priekšlikums attiecās uz darba kalendāru, jo es saprotu, ka runa ir par ziņojumu, kas ir vienkāršs, tur nav nekādu īpašu sarežģījumu, un te mēs vienkārši uh, Mm, labojam un piemērojam regulu, kas mums jau ir. Tad es ierosinu priekšsēdētāja kungs, kā tiktu prezentēts darba dokuments 4. vai 5. novembrī, tad būtu īs termiņš, lai prezentētu uh, grozījumus, un tos varētu iesniegt līdz 6. novembra 12. 16 novembrī mēs par to valētu balsot komitejā, vai varbūt mēs arī varētu par to nobalsot 1. un 2. decembrī. Un ja mani kolēģi man to ļaus, tad mēs varētu prezentēt šo ziņojumu 14. decembra plenārsesijā. Man vairāk nekas nav piebilstams. Paldies! Paldies Diezam Demēres kungam, saka priekšsēdētājs. Ir izteikts vēl kāds priekšlikums attiecībā uz darba grafiku, un ja nav nekādu iebildumu no komitejas locekļu puses, izskatās, ka nav, mēs ņemsim vērā šo priekšlikumu un mēģināsim to saskaņot ar parlamenta eh, darba kārtību un balsošanas kārtību plenārsēdē bet ja mēs par to esam vienojušies, tad faktiski varam uzskatīt šo punktu par izsmeltu. Un mēs varam turpināt ar turpmākajiem darba kārtības punktiem. Vai viss piekrīt? Tādā gadījumā tālāk. Mums ir jāizskata vesela virkni punktu no 6. līdz 11. jo tie visi attiecas uz eh, ziņojumiem, eh, kurus ir rakstījis Būsatila kungs, un tāpēc mans priekšlikums būtu uh, izvērst apvienotu, uh, apvienotas debatas par visiem ziņojumiem. Sestais punkts ir Eiropas kopienas un Maurīcijas nolīgums par īstermiņu vīzu atcelšanu. Septītais ir EK un Barbados nolīgums par īstermiņu vīzu atcelšanu. Astotais EK un Sentiksas un Nevis nolīgumu par īstermiņu vīzu atcelšanu. Devītais EK eh, e un Bahamsal nolīgums par īstermiņu vīzu atcelšanu. Un desmitais eh, nolīgums eh, starp EK e Antigvas un Barbudas nolīgumu par šīm pašām vīzām un visbeidzot nolīgumu starp EK un Seišelu salām. Un visi šie ziņojumi. Ir būsutīla kunga ziņojumi, un līdz ar to, protams, dosim viņam vārdu. Paldies, priekšsēdētāji! es eh, varētu eh, pat mazāk laika veltīt šiem ziņojumiem, eh, nekā prasīja, teiksim, nekā tas prasīja laika, kamēr jūs tos visus nosaucāt. Jāsaka, ka neesmu bijis nevienā no šīm valstīm, lai gan labprāt to vēlētos. Šie ziņojumi ir ļoti īsi, un tie attiecas uz bezvīzu ceļošanas iespējām Eiropas Savienības pilsoņiem uz šīm valstīm un attiecīgi šo valstu uh, pilsoņu bezvīzes ceļošanas iespējams Eiropas Savienību. Lī, pe, uz laika periodu līdz trīs e, uh, mēnešiem. Vienīgais neatrisinātais jautājums attiecas uz savstarpējības principu. Tātad, vai mums šeit ir vienošanās, kur mēs dodam to pašu, ko saņemam pretī? un vai trešo valstu pilsoņi savukārt saņem pretī uh, no mums to, ko mēs dodam viņiem. Tātad, lūk, šis savstarpējības princips, vai tas tiek ievērots un respektēts. Uh, es eh, saprotu, ka komisijas pārstāvis ir šeit. Es ar viņu tikos, lai noskaidrotu šo punktu, un es gribētu dzirdēt tādu pārliecinošu paskaidrojumu par to, vai sastarpējums princips tiek ievērots atceļot eh, vīzu eh, visiem pilsoņiem, kas ir iesaistīti. Un tikko mēs to būsim izdarījuši, es domāju, ka mēs varam eh, mierīgi balsot par visiem šiem ziņojumiem rītdien. Paldies, Bustil kungs, par īso un lakonisko izklāstu. Un, cik es saprotu, tad referents nevēlas iesniegt nekādus grozījumus. Bet skaidrības labad es tā tad nosaku, ka visi, kas vēlas grozījumus iesniegt, var to darīt. Un es domāju, ka tagad vajadzētu uzklausīt prezidentūru un Eiropas kopie, komisiju. Vispirms tā tad. Lēlē Falīnī kundz pirmo eh, kā prezidentūras pārstāvu. Felpalīnī kundze lūdzu. Okay. Tack, herr ordförande, ärade ledamöter. Paldies, eh, cienījamie eh, deputāti kungi šie sešas tā saucamās mikrovalstis. ir uh, valstis, kuras uh, jau no 2001. gada ir uh, šajā te valstu grupā, kurām paredzēts noteikti vīzu atcelšanu bet līdz šim e, šī sistēma nebija apusēja. 2008. gadā komisija un padome nolēma uh, uzsākt sārunas ar šīm valstīm par vīzu atcelšanu, un sārunas noslēdzās, aizsākās 2008. gadā, Eh, oktobrī un novembrī jau tika pielē, pieņemts lēmums, un līdz ar to mēs vēlamies eh, tagad eh, uzrunāt parlamentu viedokli, lai noslēgtu šīs divpusējās vienošanās ar visām valstīm. Tikko parlaments būs nācis klāj ar savu atzidumu, tad prezidentūra nodos tālāk to padomēji, lai pieņemtu lēmumu par šo līgumu pēc iespējas ātrāku noslēgšanu. Paldies! Un komisijas vārdā Dafni Koku kundze. Paldies! Es arī centīšos pārāk gari neizteikties. Vispirms vēlos izteikt atbalstu referenta komentāriem, jo galvenais, kas man mums šeit ir jāapspriež, Eh, ir savstarpējības princips eh, un tiesiskā skaidrība. Komisija nāca eh, klajā ar priekšlikumu, ka šīm sešām mazajām valstīm būtu piešķiram šāds status, jo tās izpilda visus kritērijus, lai iekļaut viņus pozitīvajā sarakstā un 2007. gada janvārī tika pieņemts lēmums, ka uh, regulas 539 izpratnē šis valstis būtu pārvietojams pozitīvo sarakstu. Un komisija noteica, ka pēc tam kad pirmais vīzu atcelšanas nolīgums stāsies spēkā, eh, tālāk eh, būs jāizskat divpusējie līgumu, līgumi, lai iestātos spēkā arī savstarpējības princips. Es domāju, šis ir ļoti svarīgs mūsu kopējās vīzu politikas solis, eh, jo pirmo reizi šis otrais solis kopienas vienošanās ar trešajām valstīm par vīzu atcelšanu notiek, uh, vienlaicīgi ar ļoti skaidru normu noteikšanu un pilnas savstarpējības nodrošināšanu mūsu pilsoņiem. Pirmo reizi visu 27 dalību valstu pilsoņi baudīs vienu un to pašu vīzu režīmu ar trešajām valstīm un nosacījumi ir eh, vienādi visām valstīm. Mums ir ļoti skaidri definēts uh, gan termiņš eh, bezvīzu uzturēšanās periodiem, uh, transports, uh, tie, definēt tie, kam ir tiesības baudīt šo vīzu, bezvīzu režīmu un tā tālāk. Tātad es domāju, ka šeit viss ir pietiekami atklāti un skaidrs, šeit ir eh, juridiskās garantijas nodrošinātas, pilna savstarpējība eh, visiem eh, mūsu pilsoņiem. Es negribētu runāt par visām detaļām un sīkumiem, kā mēs realizējam šo savstarpējības pieeju. Es domāju, ka daži no jums zina, uh, Jūs zinat, ka, piemēram, ir šis te gadījums, ka uh, ir atcelts bezvīzu režīms, piemēram, Čehijas pilsoņiem Kanādā, un, un, un, un tur ir zināms problēmas, bet. Uh, Protams, ka var detalizēt runāt par visām šīm lietām un jaunajā komisijas ziņojumā par savstarpējību tas viss ir izklāstīts. Thank you, Mrs. Gogu. As for the members. Paldies. Braunskungs lūdzu. Paldies! Vai šeit mēs tiešām esam novērsuši birokrātiskos šķēršļus tiešām turistiem? Vai tas savukārt nepalielinās nelegālu imigrantu plūsmas? Šīs valsts tiek aprakstīts kā mazas valsts, kā mikrovalstis, bet kā tas ietekmēs nelegālo imigrāciju? un kā tas notiks ar daudz lielākām valstīm, kur eh, šie te vīzu režīmu, bezvīzu režīmu pārkāpēji eh, mēģinās uzturēties eh, Eiropas Savienība daudz ilgāk nekā tas ir atļauts. Morāles kungs lūdzu. Paldies! Mēs apmeklējam šīs salas, un es vēlētos atzīmēt, ka ir svarīgi ievērojot šo savstarpējību. Ļoti žēl, ka būsu tilkungs nav norganizējis mums kādu eh, ceļojumu uz šīm valstīm. Nu, tas tāds sarūktinājums. Es domāju, ka šie uh, lēmumi pieņemti individuāli izsverot katru valsti un tās piemērotību uh, šādai režīmu noteikšanai. Yes, Najat. Oui, euh, très rapidement. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos izteikties pavisam īsi, vēl bez jociņiem, ko izteica citi locekļi. Es vēlētos piebilst, ka vajadzētu šo salu iedzīvotājus uzņemt tikpat labi, kad viņi ierodās šeit, kā tad, kad eh, cik laipni viņi uzņemos, tad, kad mēs apmeklējam viņu valstis. Un tāpēc man liekas, ka īstermiņa vīzu atcelšana ir eh, nopietna problēma, jo tie, kas strādā pie šī jautājuma, zina, kā mm, īstermiņa vīzas ir eh, apmēram tā kā tāds aburtais loks, un tas sevišķi attiecās uz uh, dienvidu valstīm, un tas attiecas gan uz studentiem, gan uz uh, sportistiem un tam līdzīgi. Tāpēc man liekas, ka būtu pareizi atcelt šīs īstermiņa vīzas, lai šo dienvidu valstu mm, uh, iedzīvotājiem mūs apmeklēt. Uh, Bet runājot par tekstu, kas ir mūsu priekšā, tad es tam pilnīgi piekrītu. Varbūt man ir tikai dažas šaubas, piemēram, ko nozīmē derīga pasa, jo tas ir diezgan tāds juridiski neskaidrs jēdziens. Paldies! Valns kungs. Priekšsēdētāji. Karību valstis ir valstis, ko, kas ir narkotiku tirgoņu tranzītu valstis. Un no turienes tās nonāk Eiropas Savienības un ASV tirgos, bet tur tiek arī atmazgāta nauda. Un mēs tāpēc nevaram tā vienkārši atteikties no īstermiņa vīzām. Uh, Mēs, protams, gribam, lai tie mm, iedzīvotie pie mums brauc, bet ar vīzām. Paldies! Nākamais runātājs. Eh, es atbalstu Busatilu kunga viedokli, taču es uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi no Eiropas Savienības viedokļa, ka visas attiecības, kas mums ir šīm valstīm, uh, balstītos uz birokrātijas eh, pārvarēšanu, lai Eiropas Savienībai arī būtu kaut kāds ieguvums. Mēs centīsimies šādā veidā mm, vakcinēt šīs valstis, ja tā var teikt, pret slimību, kas ir daudz bīstamāka par cūku grīpu un šīs ir valstis, kas ir arī nodokļu nemaksāšanas paradīzes. Un mēs cenšamies vienkārši viņus pasargāt no tādas krīzes, kādu mēs pārciešam šeit, Eiropā. Paldies, saka priekšsādātājs. Vai Buzdila kungs tagad ir ar mieru izteikties at atkal? Cik es saprotu, referents vēlētos, lai mēs rītdien pieņemtu lēmumu par viņa ziņojumu, tāpēc es domāju, ka būtu ļoti labi, ja visi grozījumi tiktu iesniegt līdz pulksten sešiem šovakar. Un tad mēs varēsim rīt par to nobalsot. Buzitilkungs, lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Jā, es vēlētos jums piekrist eh, par šo te eh, kalendāro grafiku, par eh, grozījumu iesniegšanu un, un, un rītdienas balsojumu, bet es pateicos arī tiem, kas iesaistījās šajā īsajā, bet ļoti dzīvajā debatē. Divi punkti. Ja šī nav pirmā reize, kad trešās valstis no negatīvā saraksta tiek pārceltas pozitīvajā sarakstā, Tā kā tas nav kaut kas e, jauns, un mēs to nedarām pirmoreiz attiecībā uz trešajām valstīm. Un otrkārt, es vēlētos arī paskaidrot, ka tas attieksies uz visu uh, kategoriju uh, vienkāršiem cilvēkiem, arī uh, parasto nacionālo un diplomātisko pasu turētājiem, atskaitot uh, tos, kas veic uh, kādus, teiksim, īpaši apmaksātus uzdevumus. Un paldies visiem, kas izteicās, un es domāju, ka arī mums nebūs problēma. Paldies, Busutila kungs, vēl kādi noslēguma komentāri no prezidentūras puses. Komisija. Man ir vēl tikai neliels paskaidrojums no komisijas puses, kas attiecās uz mandātiem. Protams, ka mums ir mandāts, kas vēl ir uh, jāpārunā attiecībā ar īstermiņu vīzu atcelšanu ar Brazīliju, un mēs pie tā strādājam, un arī dažām citām trešajām valstīm, lai attīstītu to, ko mēs uzskatām par ļoti svarīgu, proti juridisko drošību. Jo ir taču atšķirības starp pilsoņiem un nepilsoņiem šajā trešajā, trešajās valstīs. Un tad man ir vēl kāds komentārs, protam, proti, ja mēs atceļam īstermiņa uh, vīzas, tad jau tas nenozīmē, ka uz robežām vairs nav kontrolas. Protams, kā tie cilvēki, kas uh, nelegāli ceļo, vienalga uz robežas tiek pārbaudīti, jo kontrolas robežām taču paliek. Yes. So, think... Nu tā tad es domāju, ka ar to mēs varētu uzskatīt, ka šis punkts ir izsmelts. Un mēs pārējām pie nākamā darba kārtības punkta. Tas ir 12. punkts. Kas ir bērnu seksuālās izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošana. Un tas ir ziņojums par kuru atbildīga ir Lībe komitejas cienīta locekle Roberta Anželili, taču mums ir jāt, jā, jāatvainojas referents vārdā. Viņa personisku iemeslu dēļ nespēja ierasties. Un Čakolīno, kā viceprezidents, izteiksies viņas vārdā. Mēs labi zinām, ka bērnu tiesība aizsardzība mūsu komitejā ir aktuāls jautājums joprojām. Iepriekšējos gados mēs esam eh, izstrādājuši virkni ziņojumu par šo jautājumu, ieskaitot arī eh, Roberts Anželīlī ziņojumu pavasarī. Un šeit eh, tika izteikti noteikti padomi, kā parlamentam tālāk vajadzētu strādāt un papildināt ziņojumu par bērnu seksuālās izmantošanas bērnu pornogrāfijas apkarošanu. Un tas noveda pie tā priekšlikuma, kur mēs apspriežam šodien. Un līdz ar to mums vispirms jādod komisijas pārstāvim vārds, pēc tam prezidentūras pārstāvim un tālāk eh, komentāri no Čakolīno kunga puses referentes vārdā. Komisijas pārstāvim lūdzu vārds. Jā, paldies priekšsēdētāji. Komisijas priekšlikums par bērnu seksuālo izmantošanu ir daļa no veselas pakotnes, kurā ietilpst arī uh, dokuments par cilvēku tirzniecību, par kur mēs runāsim vēlāk. Mums šeit ir e, jāizveido tāda integrēta pieeja. Tas nozīmē, ka bez tām normām, kas ir iekļautas e, krimināla likumos, mums ir jāievieš normas, kas ir saistītas ar prevenciju, ar izmeklēšanu un kriminālu vajāšanu un upura aizsardzību. Mēs esam pārliecināti par to, ka šāda pieeja ir īpaši darbīga šajā gadījumā Nu, šeit mēs runājam par bērnu seksuālu eksploatāciju, bērnu seksuālu izmantošanu, pornogrāfiju. Gadījumi, kuros e, jaunā likumdošana nodrošinās pašu bērnu labāku aizsardzību, ja viņi ir kļuvuši par šo atbaidošo noziegumu upuriem. Un priekšlikums balstās uz konvenciju par uh, bērnu uh, seksuālo izmantošanu un uh, cilvēktiesību ievērošanas sadaļu, taču priekšlikums ir ļoti tālajošs un cenšas iet pat tālāk nekā Eiropas padomas konvencija. Ne tikai attiecībā uz pašreizēju ietvaru uh, lēmumu, bet arī uz Lancelotas konvenciju. Uh, īsumā pār priekšlikumu saturu. Vispirms mēs paredzam plašāku aptvērumu uh, uzlikt par pienākumu noteikt uh, kriminālu atbildību par uh, šādu veidu seksuāl, bērnu seksuālās izmantošanas noziegumiem. Šeit ir dažādi viedokļi. Īpaši runājot par bērnu seksuālu ļaunprātīgu izmantošanu. Būtībā konvencijā jau ir uh, iekļauta šo nodarījumu kriminalizēšana. Uh, Un šeit netiek pieļauti nekādi izņēmumi saskaņā ar pašreizējo ietveru lēmumu, taču mēs ņemam vērā arī tālāko komunikāciju tehnoloģijas attīstību, un līdz ar to mēs esam iekļauši arī jaunus noziedzīgus nodarījumus, kā piemēram bērnu izmantošanu vai bērnu nosliekšanu uz uh, uzmākšanos bērniem internetā, uh, noslēdzot tos uz seksuālām darbībām. Un otrs mērķis ir nevis vienkārši tās noteikti kā krimināli sodāms darbības, bet nodrošināt arī uh, augstāku uh, augstākus, bargākus sodus par šiem nodarījumiem Eiropā un tos, um, šīs pakāpes uh, arī saskaņot, jo uh, sodu smagums uh, principā arī norāda uz mūsu attieksmi pret, šo, pret to, cik smagi ir šie noziegumi. Un tālāk konkrēti noteikts normas, kas nosaka ierobežojumus eh, piekļuvēji eh, vai, teiksim, bērnu, bērnu tātad upuru, eh, darbībām ar upuriem vai upuru vārdu atklāšanai. Un mūsuprāt, daudzās eh, Eiropas dalību valstīs eh, tas, eh, šī drošības nodrošināšana upuriem ir ļoti iedarbīgs instruments, kas tiek izmantots daudzās Eiropas Savienības valstīs, bet svarīgākais ir spērt tādus izšķirošus soļus. Un tas ir īpaši svarīgi tādēļ, ka uh, ir no, tiek paredzētas normas, eh, kas vērsīsies pret tā saucamo uh, eh, seksu turismu. Tātad eh, tas attieksies uz, bē, uz uh, turistiem, kas ar nolūku dodas uz kādu valsti, lai uh, izdarītu uh, seksuāls noziegums. Un mums ir jāpanāk, lai Eiropas Savienībā uh, par šādiem noziegumiem var sotīt pat tad, ja uh, noziegums izdarīts trešajā valstī un uh, dubult sodāmība netiek paredzēta. Uh, tālāk normas, kas attiecas uz uh, upuru nesodīšanu. Piemēram, attiecībā uz bērniem, uh, kur tiek piespiest nodarboties ar prostitūciju, uh, valstīs, kurās prostitūcija kā tāda ir uh, krimināli sodāms nodarījums. Un bez tam arī svarīgi nodrošināt bērnu sekundāru viktimizāciju, radot eh, bērniem traumas, kas izriet no uh, krimināla vajāšanas procedūrām, ko veic attiecīgās iestādes, piemēram, nopratināšana, uh, nopratināšanas veids un tā tālāk, tam ir jābūt tādam, e, kas nerada bērniem papildus traumas. Īpašu nozīmi mēs piešķiram normām, kas attiec uz prevenciju. Mums ir e, šeit dažādas e, normas, kas tiek paredzētas Piemēram, seksuālu noziegumu veicējiem domāts īpašas programmas, eh, ir jābūt eh, programmām, kas ir domāts tādiem cilvēkiem, eh, kuri baidās, ka viņi varētu izdarīt seksuālu noziegumu. Bet tam būtu jābūt brīvprātīgam. Mēs cenšamies nodrošināt vismaz to, <clears throat> ka ir Eiropas Savienības valstīs jābūt iespēja bloķēt pieeju uh, internetu mājas lapām, kas propagandē bērnu pornogrāfiju. Protams, ka daudz grūtāk ir slēgt šādas web lapas, īpaši, ja tās atrodas ārpus Eiropas Savienības, bet mēs vēlamies vismaz uh, panākt uh, iespēju bloķēt uh, šādus te saitus. Un eh, visbeidzot. Eh, centieni novērst atkārtotus eh, seksuālus noziegumus. Tātad, lai seksuālo noziegumus izdarījušas personas nevarētu pārvietoties uz citām Eiropas valstīm un uh, nemēģinātu nonākt, teiksim, savā profesionālajā darbībā, atkal piekļūt bērniem. Jo ir šādi gadījumi bijuši, kad persona ir bijusi sodīta par seksuālu raksturu noziegumu. Šī persona ierodas citā valstī, un šajā jaunajā valstī nevienam nav nekādas informācijas par viņu kriminālo pagātni. Lūk, tā ir tāda informācijas apmaiņas sistēma. Uh, Uh, lai uh, novērstu šādu iespēju, ka ļoti būtiska informācija, kas attiecas ne tikai, tātad uh, tā nav tikai sodu reģistra informācija, bet ir noteikts saraksts ar profesijām, kas ir saistītas ar kontaktiem vai darbu ar bērniem, Un e, tātad šajā sodu reģistrā vai apmaiņā ar sodu reģistra informāciju mm, šādai informācijai būtu jābūt pieejamai, ja cilvēks vēlas darīt kādu tam līdzīgu darbu. Kas attiec uz rapenu lietu, tad uh, tur pašlaik uh, turpinās izmeklēšana. Priek Liels paldies, un tagad es aicināšu izteikties Zviedrijas prezidentūras pārstāvi. Paldies, priekšsēdētāji! Godātie deputāti, komitejas locekļi! Kā jau komisijas pārstāve teica, Čehijas prezidentūras laikā tika uzstā, uzsāktas sarunas par šo te ietvaru lēmumu pārskatīšanu. Zviedrijas prezidentūra pārņēma stafeti no Čehiem, un jau šī gada jūlijā mums notika pirmā tikšanās par šo jautājumu. Notika sarunas par šo ietvaru lēmumu. Visumā varētu teikt, ka dalību valstis apsveic komisijas priekšlikumu. Tās pozitīvi izteicās par komisijas iesniegto priekšlikumu. Zviedrijas prezidentūra uzskata šādu veidu noziegumu apkarošanu par vienu no tās prioritātēm. Un neapšaubāmi ir nepieciešamība pārskatīt patreiz spēkā esošo ietvaru lēmumu, kaut vai tādēļ vien, ka ir attīstījušās modernās tehnoloģijas, noziedznieki ļoti plaši izmanto internetu, cilvēki daudz ceļo, un, protams, ir nepieciešams aktualizēt mūsu rīcībā esošos tiesību aktus. Komisijas aprakstā mēs jau dzirdējām, ka priekšlikums ir visai plašs. Tas skar ļoti plašu tēmu loku. Ļoti daudz noziedzīgu nodarījumu tiek uzskatīti par kriminālu noziegumiem, tāpat arī tiek piedāvāti dažādi pasākumi. Tas nozīmē, ka šajās sarunās būs jāpavada ļoti daudz laika, jo ir da daudz apakšjautājumu, kas ir jāizskata. Zviedrijas prezidentūra vēlas turpināt šīs debatas. Mēs ceram, ka līdz prezidentūras beigām varēsim jau piedāvāt jums taustāms konkrēts rezultātus. Varbūt jūs interesēs tas, kā Eiropas komisija e, šo te integrēto pieeju izklāstīja dalībvalstīm, dalībvalstis atzina to par ļoti piemērotu. Paldies! Paldies! Un tagad ir pienācis laiks uzklausīt referentu Jakolīno kungu, lūdzu. Eh, jo, ko mē... Eh, Lielas paldies priekšsādātāji. Kā jau jūs to tikko pateicāt, tad attiecībā uz šo ziņojumu. Es te pārstāvu Anģelīlī kundzi, kurā, diemžēl, nevarēja šodien ierasties tādēļ, kā viņas ģimenē um, ir eh, miris kāds uh, ģimenes loceklis, un tādēļ viņai bija, nebija iespējams šodien ierasties. Un te mūsu priekšā ir teksts, kas tika izstrādāts jau 2004. gadā. Jautājums te ir ārkārtīgi uh, E, delikāts, jo te ir runa par ārkārtīgi smagiem noziegumiem, kas ir um, viss bargāk jāsoda, un es vēlētos no savas puses piebilst, ka šie ir arī vien, um, viena no pretīgākajiem noziegumiem. Es te rezumēšu e, referentes viedokli pāris punktos. tad mm, viņa vēlētos, lai mēs ņemam vērā arī uzmākšanos internetā vai ģimenē, jo mm, bērni ir īpaši eh, jūtīgi. un tad noteikti būtu smagi jāsoda šādi noziegumi. Un sevišķi ir jāaizsargā um, seksuālo, seksuālās izmantošanas supuri gan pirms, gan mm, tiesas procesa laikā. Uh, un pilnīgi noteikti ir arī jāsniedz eh, visa iespējamā palīdzība šiem seksuālās izmantošanas upuriem. Tas būtu gan psiholoģiskā, gan cita palīdzība. Un tad. mums ir jādara viss iespējamais, lai pēc iespējas labāk aizsargātu šos upurus. Šie aspekti jau tika pieminēti, tos pieminēja kolēģi, kas pirms manis izteiks, izteicās. Un mums ir jācenšas palīdzēt novērst visu šīs situācijas, gan ja tās notiek ģimenē, vai arī ja tās notiek ārpus tās. Un ir nepieciešamas tādas speciālas izglītošanas aģentūras, kas spētu palīdzēt uh, izmantotiem bērniem un arī cīnīties pret to. Uh. Lielas paldies! Ir pieteikšies vairāki deputāti, kas grib izteikties par šo jautājumu. Esam nedaudz iekavējuši laiku, un tādēļ es gribētu aicināt visus runātājus runāt pēc iespējas īsi. Cipels kundze lūdzu pirmā runātāja. Tas paldies priekšsēdētāji. Dāmas un kungi, Mēs par šo problēmu runājam jau diezgan ilgi, un, protams, ka šis jautājums ir ārkārtīgi smags. Tomēr es priecājos, ka šajā ziņojumā mēs te runājam arī par to, kāda nozīme ir eh, dažādiem komunikāciju veidiem un attiecībā uz un informātikas tehnoloģijām. Jā, protams, kā tas, ja tiek bloķētas dažādas internetu vietnes, tas varētu būt tikai apsveicami. Tomēr man liekas, ka šis nav nekāds ilgtermiņa risinājums, un tādēļ es vēlētos, lai pornogrāfiska rakstura interneta vietnes tiktu no interneta vispār izņemtas ārā, jo ir tādas dalībvalstis, kas tādas pacieš. Tomēr mums vajadzētu pārliecināties par to, ka šīs lapas tiek vispār dzēstas, un tas tikai mums varētu sniegt ilgtermiņa rezultātus. Paldies, Albrecht kungs nākamais. Vorsitzender, vielen Dank auch äh, an den. Lielas paldies priekšsēdētāji, paldies arī mm, prezidentūrai un komisijai par jūsu priekšlikumiem. Te ir e, tiešām runa par tādu jomu, kas ir ārkārtīgi svarīga, un mūsu priekšā uz galda ir nolikta ļoti labi priekšlikumi, un tas attiecās uz ikdienas dzīvi kopumā. Es taču tikai vēlētos. Uh, Mm, parunāt mazliet par internetu, jo man rodas tāds iespējas, kā te ir tādi labi priekšlikumi, mm, bet es vēlētos mazliet pakavēties pie aspektiem, kas man, liek vis, kas man liekas vissvarīgāki. No vienas puses, un es saku, ka tas ir no vienas puses, daudzi kolēģi uzsvēra, ka ir nepieciešams sadarboties starptautiskā līmenī, lai dzēstu šos uh, pornogrāfiskos, pornogrāfiskās lapas. Un Tad, protams, ir runa par bērnu tiesību aizstāvību. Es domāju, ka te mums vajadzētu vairāk uzsvērt to, kas būtu jādara katrā dalību valstī. Un kā tai ir jādzēš šīs lapas, ir ārkārtīgi svarīgi zināt, ka uh, liels daudzums šī pornogrāfiskā bērnu pornogrāfijas materiāla neatrodas uz um, dalībvalsts servera. Tas var atrasties arī kādā trešajā valstī. Un man liekas, ka nav pietiekami daudz izdarīts, lai novērtētu uh, un lai izskaidrotu, kur tās lapas atrodas. Mums vēl daudz darāmā attiecībā uz šo interneta vietņu dzēšanu. Mums arī ir jāizvērtē, kādi instrumenti būtu visefektīvākie, jo pagaidām vēl nav izdarīts pietiekami daudz, Mēs vēl neesam pārliecinājušies par to, kā mūsu pieņemtie lēmumi būtu bijuši efektīvi. Nu, īsti nav skaidrs, uz ko mēs te balstāmies. Un e, šis jautājums par internetu vēl tomēr būtu jāpaplašina. Uh, jo kas tad ir izdarīts, lai bloķētu šāda veida lapas? Vai tie nav tikai tādi simboliski soļi, ko mēs esam spēruši? Paldies! Paldies, Lūdzu, Sertakungs! Sarkundze! Paldies, priekšsēdētāji! Kā jau izteicās citi klātesošie, šis noziegums ir pats drausmīgākais. Eiropā šobrīd situācija ir ļoti bīstama šajā jomā un pret to jācīnās. Pirmkārt, gribētu teikt, ka komisijas priekšlikums ir labs. Mums tiešām ir jācīnās pret šādu veidu noziegumu. Taču esam visi dzirdējuši un lasījuši par to, ka tiek slēgtas interneta mājas vietnes un tā tālāk. Es domāju, ka mums vajadzētu domāt vispirms par bērniem un nevis par to informāciju, kas ir internetā. Vajadzētu apzināt tos bērnus, kas jau ir kļuvuši par upuriem. Mēs varam slēgt vienu interneta mājas vietni pēc otras, bet bērni joprojām kļūst par upuriem uzmākšanai un seksuālai izmantošanai. Es domāju, ka ir svarīgi sākt tieši ar bērniem. Man ir divi jautājumi, ko es gribētu uzdot padomas pārstāvim. Padomas pārstāvis ievadrunā teica, ka dalībvalstis kopumā atbalsta Eiropas komisijas priekšlikumu un ļoti pozitīvi skatās uz to. Taču dzirdēju arī, esmu dzirdējis arī, ka esot problēmas kaut kur padomē ar šo komisijas priekšlikumu. Vai jūs varētu man pastāstīt, kur tieši bija šīs problēmas un kā norisinājās debatas padomē. Pirms Strasbūras sesijas es tikos ar Cecīliju Malstromu un uh, uzdevu viņai jautājumus par šo tēmu. Es zinu, ka Zviedrijas prezidentūra bērnu pornogrāfijas un seksuālās izmantošanas jautājumu tik tiešām mēģina risināt, it īpaši seksu turismu. Toreiz sarunā ar Ceciliju Malstrumu tika pieminēta 20. novembra konference, kurā runa būs par bērnu eksploatāciju turismu kontekstā. Es šobrīd saprotu, ka konferencē šī tēma vairs nav darba kārtībā, un es gribētu uzdot padomēju un e, komisijai jautājumu par to, vai tas tā, tā ir taisnība un kāpēc. Paldies, Romevas kungs, nākamais runātājs. Nav? Vai viņa šeit nav? Romero kundze, lūdzu. Romero? <laughs> ok. Then, Mr. Busutil? Ja viņas nav zālē, tad Busutil kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos vispirmām kārtām pateikties visiem kolēģiem, kas izteicās, un arī tāpat kā uh, padomas pārstāvjiem un komisijas pārstāvjiem. Es domāju, ka visi vecāki baidās un uzdot sev jautājumus par to, ko viņu bērni dara internetā un baidās no paša ļaunākā, kad viņu bērni uh, internetā sērfo, un tāpēc mums vajadzētu izdarīt visu nepieciešamo un pavisam steidzīgi, lai bērni tiktu pēc iespējas vairāk aizsargāti, sevišķi tad, kad pastāv risks, ka viņi varētu tikt izmantoti un uzturties kā, varētu uzturties kādai bērnu pornogrāfijas lapai. Tad es vēlētos um, noskaidrot, vai es pareizi sapratu par um, sodāmību. Cik es saprotu, mēs šeit esam krimināla tiesību jomā un mums vajadzētu harmonizēt eh, kriminālu atbildību šajā jomā. Varbūt komisijas pārstāvis varētu mums pateikt, kādi ir mūsu ierobežojumi šajā jomā un kā mēs varam krimināla tiesību jomā visu harmonizēt, lai mūsu darbs būtu efektīvs. Es uzdodu šo jautājumu tādēļ, ka es zinu, ka ir zināmi Eiropas kopienu tiesas lēmumi, kas ir noteikuši diezgan striktus ierobežojumus harmonizācijai šajā jomā. Paldies! Paldies, Matīs Kundze! Paldies, priekšsēdētāji! Man ir divi jautājumi attiecībā uz šo uh, smago tēmu. Pirmā attiecās uz prevenciju. Man liekas, mēs varbūt varētu vairāk uzsvert prevenciju šajā ziņojumā, jo mēs zinām, kā upuri vai tie, kas par upuriem kļūs, uh, Eh, noteikti ir pelnījuši, ka viņiem būtu kāda preventīva sistēma. Un tad otrs komentārs attiecās uz seksuālo turismu. Es vēlētos zināt, vai komisijai ir kādi precīzi dati par eh, šo turismu, protams, ārpus Eiropas Savienības, jo iepriekšējā sasaukuma laikā mēs runājām par Kambodžu, un es biju pilnīgi šokā, jo es biju pārliecināta, ka Eiropas Savienības pilsoņu seksuālais turisms bija ļoti ievērojams, bet NVO pārstāvji, ar kuriem es sadarbojos, man teica, ka nē, ka mm, seksuālā turisma pakalpojums es vairāk izmantoju Āzijas pārstāvji. Un, um, kad es biju pati Kambodžā, tad es tur centos izstaigāt vistumšākās ieliņas un vēl vakarā staigāt pa ielām, un tik tiešām es sastapu ļoti maz eiropiešu. Tāpēc varbūt komisijai ir kādi precīzi dati. Ernst. Paldies, Ernstes kundze. Jā, vielen dank. Uh, ich habe mich an der... Lies paldies! Es esmu nodarbojusies uh, ar šo problēmu attiecībā uz Vācijas un Čehijas robežu, un es zinu, cik svarīgi ir aizsargāt upurus, tāpēc es ļoti priecājos par to, ka šis ziņojums ir izstrādāts, bet mums vajadzētu vairāk uzsvērt uh, upuru aizsardzību, un mums ir jāveic lielāks darbs ar noziedzniekiem. Jo šo tēmu bez šaubām vajag izskatīt, bet to vajag pienācīgi izskatīt. Man ir tādas dalītas jūtas attiecībā uz šo ziņojumu. Piemēram, tad, kad ir runa par krimināltiesībām un sodāmību. Vācijā mēs par to šausmīgi ilgi jau diskutējam. Uh, par šīm krimināltiesībām un, kad, un kā mēs to izmantojam un kādas sekas tas atstāja uz bērnu. Jo, un katrā ziņā mums arī vēl ir jāskatās, kas notiek ar vainīgajiem lai viņus pārliecinātu tā vairāk nerīkoties. Un nu, tad vēl ir jautājums par policijas sadarbošanos. Un te es gribētu teikt, ka sadarbība ir atstāta novārtā daudzos reģionos, un to noteikti vajadzētu stiprināt, un tas ir ārkārtīgi svarīgs uzdevums, un to ir nepieciešams īpaši un atsevišķi norādīts ziņojumā. Tad, runājot par internetu vietnēm, es gribētu teikt, ka to dzēšana un slēgšana vispār neko nedod. Mēs jau par to esam daudz debatējuši. Es nezinu, vai jūs esat dzirdējuši to, kas notiek Vācijā, bet man liekas, ka tas nav pietiekami. Mēs tās izdzēšam, bet šī problēma ir jāizskata vēl detalizētāk. De Jong. Paldies, De Jonga kungs. Liels paldies, eh, priekšsēdētāji. Pēc tam, pēc tā, ko teica eh, mūsu kolēģis, es vēlētos izteikt pre, eh, priekšlikumu, kas būtu detalizētāks. Un Un mm, te mēs runājam, un visi mēs esam viensprātis par to, ka ir jācīnās pret bērnu seksuālu izmantošanu un ka ir jācīnās pret to Eiropas līmenī sadarbojoties. Tomēr es eh, te vēlētos drīzāk pievērsties sīkāk mūsu kriminālu kodeksa harmonizācijai. Tad galu galā, kas tas ir, ko mēs vēlamies? Lai būtu viens vienots krimināla kodeks visā Eiropā, bet man liekas, ka mazliet par ātru par to runāt. Man liekas, ka komisijai ir savas idejas, bet es tomēr vēlētos sīkāk uzzināt, kāds ir tieši komisijas mērķis attiecībā uz šīm krimināla tiesībām. Mm, jo mēs nevaram kriminālu kodeksu harmonizēt pa daļām. Uh, Kā tad mēs to harmonizēsim attiecībā uz bērnu seksuālo izmantošanu, bet neharmonizēsim attiecībā, piemēram, uz slepkavībām? Es domāju, ka komisijai vajadzētu mums to paskaidrot. Nu, es gribu zināt, ko mēs varam darīt Eiropas līmenī, bet kas mums ir jādara nacionālā līmenī. Un komisijas argumenti mani pagaidām tomēr nepārliecina. Es gribētu, lai komisija mums ieskicē tādu vīziju attiecībā uz kriminālu kodeksu un kādas ir dalību valstu kompetences šeit. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Jāsaka, ka man vispār ir problēmas saprast, kāpēc Eiropas Savienībai ir jāizdod likumi, kas ir saistoši suverēnām valstīm. Taču tāpat laikā Man nav nekādu problēmu eh, nosodīt bērnu pornogrāfijas eh, patēriņu. Man nav nekādas tolerances attiecībā pret šo noziegumu. Es uzskatu, ka būtu pareizi aizliegt mājas lapas, kurās ir bērnu pornogrāfijas materiāli, tāpat arī nesaskat nekādas problēmas. Ei, aizliegt bērnu pornogrāfisku materiālu turēšanu mājās. Kāpēc? Uh, dzirdēju, ka daži kolēģi saka, viņiem esot problēmas ar tiesisko bāzi. Man ir aizdomas, ka tie ir kolēģi, kuriem ir liberālāka domāšana. Gribētu viņiem teikt sekojošo. Aiz ikviena bērnu pornogrāfijas materiāla ir noziegums. Viens no nopietnākajiem noziegumiem, kādu mēs vienu šīs pasaules varam iedomāties. Tie nav tikai simboli, tie ir noziegumu produkti, ciešanu produkti, kuros šos, šīs te filmas uh, un materiāls radot, kādam bērnam bija jācieš. Šī fotografija ir tapusi, izdarot noziegumu pret bērnu. Es domāju, ka tas ir pilnīgi leģitīmi aizliegt šādu rīcību. Mums ir visas tiesības samazināt pieprasījumu pēc šāda veida produktiem, uh, lai samazinātos arī piedāvājums. Pārāk liberāla attieksme šeit nedara mēs varbūt varam sodīt šīs te noziegumu uh, iniciators, bet nevis lietotājs. Mums jāatzīst, ka arī lietotāji ir daļa no šīs te ķēdes bez pieprasījuma. Uh, Bez tiem cilvēkiem, kas vēlas skatīties pornogrāfiskus materiālus internetā un iepirkt fotogrāfijas, nebūtu arī šādu te materiālu ražošanas industrijas, un tad arī neciestu bērnu. Lūdzu, neaizmirstiet nekad, ka šeit mēs runājam par īstiem reāliem bērniem un par viņu reālām ciešanām kas neapšaubām ir aiz ikviena pornogrāfiskā materiāla, ko mēs varam sameklēt internetā vai kur citur. Man ir ļoti žēl, ka mans draugs no Vācijas smējas par to, jo šis jautājums ir ļoti nopietns. Es nedomāju, ka te ir vieta smiekliem, lai arī cik liberāli mēs būtu. Mēs nedrīkstam pieļaut bērnu ciešanas. Paldies! Paldies, Albrechts kungs, ko vēlējās teikt? Es Es laikam tiku pārprasts, jo es skaidri pateicu, ka man šis jautājums ir tikpat svarīgs, un eh, es ļoti ceru, ka komisija mums kaut ko eh, eh, sīkāk paskaidros, bet es nekādā gadījumā nevēlējos teikt, ka, manuprāt, nav svarīgi cīnīties pret pornogrāfiju. Es vienkārši vēlējos uzstāt uz to, ka uh, Ehm, nepietiek vienkārši ar internetu vietņu bloķēšanu. Bet, ehm, ehm, protams, ka jums ir taisnība, šāda veida saturam internetā nav jāatrodās. Bet runa bija tikai par to, ko mēs darām ar šo saturu. Vai mēs tās lapas bloķējam, vai mēs viņas dzēšam. Uh, tas ir atšķirīgi. Un, eh, eh, jo cilvēks var, piemēram, kļūdīties, netīšām ieiet kaut kādā lapas pusē, kurā viņš negribēja ieiet. Un Te runa ir par to, kā vajag vienkārši apsvērt, kādus līdzekļus mēs izmantojam, lai mēs nesāktu kaut ko cenzūrēt, bet, protams, ka bērni ir jāizsargā. Jā, es domāju, ka ir pienācis laiks dot uh, vārdu Žanmarinēro kundzei no komisijas. Paldies, priekšsēdētāji. Es neesmu pārliecināta, ka Man ir eh, atbildes uz visiem tiem labajiem jautājumiem, kas tika uzdoti. Jo šeit tika tiešām pacelt ļoti nozīmīgi jautājumi. Eh, jā, mēs tiešām apspriedām dažādas alternatīvas. Mēs izmantojām eh, to priekšrocību, ka mums bija iespēja strādāt ar ekspertiem, konsultēties ar ekspertiem no Eiropola Eiropola ir ārkārtīgi aktīvs eh, darbā pie bērnu pornogrāfijas apkarošanas. Eh, un ne tikai šajā jomā, bet arī eh, darbā, kas apkaro bērnu seksuālu izmantošanu. Un šeit es vēlos minēt dažas dalībvalsts, piemēram, apvienoto karalisti. Viņi ļoti aktīvi darbojas šajā jomā, arī Itālijas tikmības policija ar to strādā. Uh, Un jāsaka, nav uh, kaut kāda viena rīcība, kas ir pati labākā vai ietekmīgākā. Komunikācijas attīstās ļoti ātri un uh, īstenībā izveidot predarbību šādās situācijās ir diezgan sarežģīti. Bet, protams, reizē m, mm, eh, slēgt web lapu ir ļoti grūti, jo šī tīmekļa vietne neatrodas Eiropas Savienībā un mēs tai netiekam tālāk. Un mēs šeit runājam par ekstrateritoriālā uh, eh, nosacījuma ieviešanu tieši šādam nolūkam, lai uh, to varētu slēgt, bet mēs zinām, ka praksē tas var izrādīties ļoti grūti. Tāpēc mēs domājam, ka labāk ir kaut kāda rīcība nekā nekāda rīcība, jo rīcībai tomēr būtu kaut kādas seks, vismaz mēs varētu samazināt e, ienākumus e, tiem cilvēkiem, kas darbojas ar bērnu pornogrāfijas pārdošanu e, weblapās. Tātad mēs domājam par veselu pasākumu kopumu. Piemēram, esam izveidojuši tā saucamo mm, finanšu koalīciju, kas ir tāda publiskā un privātā sadarbība Uh, ar kredītkaršu, maksājumu kompānijām, ar bankām un citām maksājumu sistēmām, kā piemēram PayPal sistēma. Uh, un pamat ideja ir uh, tātad izsekot mm, mēģinājumus iegādāties bērnu pornogrāfiju internetā un caur banku sistēmu tātad uh, slēgt līgumu ar šādu bērnu pornogrāfijas pircēju. Tātad nosakot, ka tas ir likuma pārkāpums um, nodrošināt šādu maksājumu. Nu, lūk, tas varētu būt kā viena daļa no vesela kompleksa pasākuma. Protams, ka mēs domājam par bērniem. Bērnu identificēšana ir svarīga. Dažas nevalstiskās organizācijas aicina Bērnu pornogrāfiju nesaka par bērnu pornogrāfiju, bet seksuālās izmantošanas attēliem. Ja būtībā jebkurš šāds materiāls pamatojas uz bērnu izmantošanu. Un faktiski tā ir absolūta prioritāte. Mēs strādājam šajā jomā. Uh, arī ar šo finanšu koalīciju, un tā arī ir viena no mūsu prioritātēm. Mūsu kompetences robežas. Mēs esam izstrādājuši savu priekšlikumu konsultējoties ar mūsu juridisko dienestu, esam pārbaudījuši katru normu. Un eh, komisijas juridiskais dienests apstiprin, ir apstiprinājis, ka Katra eh, piedāvātā norma ir saskaņā ar eh, tiesisko pamatu, un tas viss ir eh, cieši saistīts ar kriminālu tiesību saskaņošanu. Runājot par seksu turismu. Šobrīd man nav nekas konkrēts piedāvājums, jo šī problēma ir diezgan slēpta. Tā darbojas slepeni, uh, Un īstenībā eh, šos gadījumus izmeklēt ir ļoti grūti, un tos gandrīz nedu, neizdodas novest eh, līdz izmeklēšanas beigām. Paldies! Paldies, un tagad Zviedrijas prezidentūrē vārds. Paldies! Neapšaubām ir ļoti svarīgi atzīmēt eh, gan komisijas eh, teikto, gan eh, parlamentu deputātu teikto um, mājaslapu un tīmekļu vietņu um, bloķēšana ir viena pieeja un iespēja bloķēt maksājumus pornogrāfijas pirkšanai, pārdošanai ir arī ļoti svarīga pasākums. Daži jautāja, ko tad īsti dalība valstis domā par šo priekšlikumu, kā situācija izskatās padomē. Jūs jau sapratāt, ka jautājums ir ļoti neviennozīmīgs. Un eh, dalība valstis uh, protams, eh, pieņemt visu priekšlikumu tādu, kāds tas ir. Es domāju, ka šobrīd ir pārāk āgri mm, par to runāt. Un es domāju, ka ir priekšlaicīgi prognozēt padomas eh, nostāju pirmajā lasījumā. Mēs pie tā noteikti atgriezīsimies, bet kaut ko mēs tomēr pateikt varam. Un uh, Protams, ka ir kāds vienojošs viedoklis visām dalībvalstīm. Un proti, kas attiecas uz sodu smagumu. Šeit dalība valstis ir nobežījušās par zinām eh, proporcionalitātes trūkumu, eh, jo ieviešanas sistēmās tas var radīt problēmas dalība valstīs un tādēļ dalība valstis vēlas detalizētāku izklāstu un argumentāciju. Un tāpēc eh, mēs par šos eh, galīgos secinājumus varēsim izdarīt turpmāk. Jā, un tad bija vēl kāds jautājums. Par to, kādēļ novembra konferencē šis jautājums ir izņemts no darba kārtības, es tiešām nezinu. Thank you. Sure, we've had a... Jā, nu tagad mēs esam uzklausījuši ļoti garas un tādas dzīves debatas. Un varbūt Čakolīno kungam dosim vārdu noslēguma apkopojumam. Man šķiet, ka tī, šīs debates ļāva mums noskaidrot uh, vienu ļoti svarīgu lietu. Jautājums ir svarīgs un nopietns, un mēs uh, vēlamies stingru nostāju šeit ieņemt izskanēja virkni priekšlikumu, kurus mēs varam atbalstīt, Vissvarīgākais ir tas, ka mums ir jāturpina virzīt šis eh, teksts uz priekšu, sadarbojoties ar visām interesētiem pusēm. Jā, nu, šķiet, ka tas arī ir viss par šo punktu. Šis ir ļoti delikāts jautājums. Un mēs visi zinām, Un es domāju, ka eh, katra eh, parlamenta deputāta ieguldījums eh, viņa darbs var ietekmēt arī tātad katra deputāta pašu māju krimināla tiesību sistēmas, un mēs esam gatavi turpināt strādāt pie šīs procedūras. Un, Dion kungs, ko gribēja teikt vēl? Lūdzu. Atvainojiet, priekšsēdētāji, bet es uzdevu jautājumu komisijai un es ņemu atbildi. Šis jautājums bija nedaudz tāds eh, neērts varbūt. Tas bija par kriminālu tiesību harmonizāciju vispār Eiropas Savienībā. Vai komisija varbūt pēc kāda laika gatavojas nākt klajā ar dokumentu par šo tēmu? Proti, kā bērnu seksuālā izmantošana un pornogrāfija kā viens no krimināla noziegumiem var tikt harmonizēts, neharmonizējot krimināltiesības vispār. Vai jūs varat atbildēt, komisija? Nē, diemžēl es neesmu kompetenta atbildēt uz tik plašu un vispārīgu jautājumu. Visumā, jā, protams, komisijas mērķis ir vēl tālāk tuvināt krimināltiesības Eiropas Savienībā. Un šī vispārējā virzība, protams, parādās arī šajā priekšlikumā par bērnu seksuālo izmantošanu. Bet, protams, ka es nevaru jums sniegt oficiālu atbildi uz tik ārkārtīgi vispārīgu jautājumu. Paldies! Paldies, līdz ar to šis darbkārtības punkts ir izsmēlts. Mēs e, stipri esam iekavējuši diskusijas saskaņā ar sākotnējo darbu kārtību. Ir jau 20 pār 5. Man šķiet, mums vēl jāspriež par trim punktiem. Vajadzētu nedaudz kāpināt tempu. Ķersimies pie 13. darba kārtības punkta - cilvēku tirdzniecības novēršana un apkarošana un cietušo aizsardzība. Šī ir otrā viedokļa apmaiņa pēc komisijas priekšlikuma iesniegšanas. Pirmkārt, es gribētu sveikt šeit klātesošos uh, sieviešu komitejas da, līd, uh, eh, locekļu klātbūtni, kas ir klāt mūsu uh, šīs dienas sēdē. Arī paldies Zviedrijas prezidentūrai, kas ir klāt, jo cīņa pret cilvēku tirzniecību ir viena no galvenajām prioritātēm Zviedrijas prezidentūras laikā. Uh, Padomē notiek diskusijas par piedāvāto struktūru lēmumu attiecībā uz cilvēku tirdzniecības novēršanu. Šis jaunais lēmums stāsies iepriekšējā ietvaru lēmumu vietā. Laika trūkuma dēļ iepriekšējā Lība komitejas sēdē mēs neizskatījām šo jautājumu. Šis jautājums bija ārkārtīgi delikāts, mēs zinājām, ka apspriešanai būs vajadzīgs ilgs laiks, un tādēļ šo jautājumu pārcēlu uz šīs dienas darba kārtību. Es gribētu jums atgādināt, ka padomi ir aicinājusi parlamentu nākt klajā ar savu atzinumu līdz šī gada 17. decembrim. Ja spēkā stāsies Lisabonas līgums, tad mainīsies juridiskā bāze līdz ar šī priekšlikuma stāšanos spēkā, un parlaments tiks iesaistīts koplēmuma procedūrā. Pilnīgi iespējams, ka tā tas arī notiks, un tādēļ es domāju, ka loģiskā lietu kārtība būtu tāda, ka vispirms aicināt izteikties referenti Heidas kundzi, pēc tam uzklausīsim Eiropas komisijas pārstāvi un Zviedrijas prezidentūras pārstāvi. Heidas kundze, lūdzu vārds jums. Lielas paldies, priekšsēdētāja kungs. Jā, arī šis ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Mēs zinām, ka cilvēku tirdzniecība ir viens no smagākajiem noziegumiem, kāds sastopams pasaulē. 1850. gadā cilvēku tirdzniecība bija aizliegta visā Eiropā, taču pat mūsdienās, vēl pēc 150 gadiem, ļoti daudz cilvēku kļūst par šī nozieguma upuriem. Eiropas parlaments un citas iestādes uzņems ļoti lielu atbildību apkarojot šī, šo noziegumu ko var uzskatīt par mūsdienu verdzības paveidu. Mūsu priekšā esošais priekšlikums ir ļoti labs sākums, kā kāpināt cīņu pret šo noziegumu. Tas ir labāks nekā iepriekšējais struktūra lēmums. Mums ir nepieciešams rīkoties ļoti mērtiecīgi šajā jomā un ņemt vērā tās sekas, kas ir šādam noziegumam. Mums jādomā par preventīviem pasākumiem, kas palīdzētu apkarot šo pārobežu noziegumu Eiropas Savienībā - seksuālā verdzība, piespiedu darbs, piespiedu adopcija. Tie visi ir cilvēku tirzniecības paveidi. Tas man noved pie pirmā jautājuma Eiropas komisijai. Šis ietver lēmums saucas cilvēku tirdzniecības novēršana un apkarošana un cietušo aizsardzību. Šis ietver lēmums pirmkārt un galvenokārt ir par kriminālajām sekām un nevis par novēršanu vai preventīvo rīcību. Vai tādēļ jums nešķiet loģiskāk šo ietver lēmumu saukt par krimināla tiesiskajām sakām cilvēku, tiesi, cilvēku tirdzniecības noziegumiem. Vai tas nebūtu precīzāk? Mans otrs jautājums ir tāds. Vai tuvākajā nākotnē mēs redzēsim kādu komisijas priekšlikumu arī par preventīvo sadarbību pār robežām? Es tagad nerunāšu par daudziem e, grozījumu priekšlikumiem, bet man ir vēl vairāk jautājumu. Ja mēs aplūkojam trešo priekšlikumu pāntu, Tajā ir runa par sodiem. Es redzu, ka noziegumi pret bērniem ir iekļauti punktā 3.2. Maksimālais ieslodzījuma laiks, kas paredzēts par šādu noziegumu, ir desmit gadi. Vai jums nešķiet, ka bērni būtu, ja pieminam punktā 3.3, kur maksimālais brīvības atņemš, atņemšanas laiks ir 12 gadi? Manuprāt, noziegumi pret bērniem būtu jāpiemin šī te lēmuma punktā 3.3. Godātie kolēģi, runa ir par bērniem, kam ir jādzīvo ar šī nozieguma sekām visu turpmāko mūžu, un tādēļ sodiem ir jābūt pēc iespējas smagākiem. Es gribētu dzirdēt, vai padomu piekrīt šādam viedoklim. Bez tām es gribētu vēl uzdot jautājumu par apmācībām. Kāda veida apmācības pēc komisijas domām ir nepieciešams cilvēkiem, kas cīnās pret cilvēku tirzniecību? Tālāk, 13. pāns ir par uzraudzību. Manuprāt, šeit ir jāiesaista Eiropas parlaments. Parlamentam ir jāpalīdz uzraudzīt ietver lēmumu ieviešana dalību valstīs. Ko komisija un padomu domā par to? Un visbeidzot, Es saprotu, ka padome domā veidot dalību valstu referentu tīklu par cilvēktiesību tirdzniecības jautājumiem. Es gribētu zināt, vai Eiropas parlamenta iesaist arī ir paredzēta šajā jomā. Paldies! Paldies Hedas kundzei, un tagad uzklausīsim Zviedrijas prezidentūras pārstāvu. European Commission first. European Commission. Es atvainojos. Aicināšu jūs pirms izteikties Eiropas komisiju. Jā, paldies priekšsēdētāji, izteikšos ļoti īsi. Man nekas daudz nav jāsaka vairāk par šī ietver lēmumu vispārējo pieeju, jo pieeja ir tieši tāda pati kā jautājumā par bērnu seksuālo izmantošanu. Mēs esam iekļāvuši e, punktus par novēršanu, par kriminālu vajāšanu, par palīdzību upuriem un par uzraucību. Pieeja ir visaptveroša, priekšlikums ir ļoti ambiciozs. Es gribētu tūdaļ pat pāriet pie tiem jautājumiem, kurus uzdev referents kundze komisijai. Pirmkārt, par preventīviem pasākumiem un par novēršanu. Protams, ir jāņem vērā tas, ka ietver lēmumu galvenais uzdevums ir tuvināt krimināltiesības, dalībvalstu krimināltiesības. Tikai tie pasākumi, kas ir tieši saistīti ar šo mērķi, var tikt iekļauti šajā ietver lēmumā. Un tikai tādi, kuriem ir adekvāta juridiskā bāze. Es saprotu, ka jums varbūt šķiet, ka preventīvie pasākumi pagaidām ir neapmierinoši plaši galvenie preventīvie pasākumi tiks iekļauti politikas dokumentā un nevis krimināla, kriminālajos normatīvajos aktos. Otrakārt, pār sodiem. Es gribētu izteikt Eiropas parlamentam, Eiropas komisijas dziļās bažas par šo jautājumu attiecībā uz sodiem. Jūs šeit sakāt, ka šāda veida noziegums, kas pastrādāts pret bērniem, būtu ļoti stingri jāsoda ar maksimālo sodu mērķu, kas paredzēts šādu veidu noziegumiem, proti 12 gadiem ieslodzījumu cietumā. Jāsaka, ka es nebūtu neesmu pārliecināta, ka dalību valsts jums piekritīs. Redzēsim, kā tālāk turpināsies diskusijas ir paredzētas darba grupas sēdes uh, krimināltiesību jomā. Eiropas komisijas viedoklis ir tāds, ka sodam tiešām ir jābūt bargākam visur Eiropā. Trešais jautājums, kas šeit izskanēja, bija par uzraudzību, kā tiks ieviest šis lēmums. Šobrīd mēs runājam tikai par dalību valstu referentu iecelšanu kā atskaites punkti. Mēs saprotam, ka ļoti svarīgi dalību valstīs ievākt datus, izvērtēt rezultātus, kādus dod pasākumi, kas vērsti pret cilvēku, ties, cilvēku tirzniecību. Pēc tam mēs sāksim domāt par Eiropas līmeņa atskaitēm. Koordinācija ir tikai nu pat sākusies. Debats vēl turpinās par tiem kritērijiem, kas tiks izmantot salīdzinām datu ievākšanai. Nav šaubu, ka iesākums ir tikko kā sācies šim procesam un būtu par agri izdarīt kādus kopsavilkums. Un vēl es gribētu teikt pāris vārdus par novatorisku pieeju attiecībā uz cietušo aizsardzību un palīdzību viņiem. Eiropas komisija vēlas uzsvērt to, cik svarīgi ir šie pasākumi. Mēs vēlamies nodrošināt palīdzību cietušajiem un aizsardzību viņiem pirms krimināla procesa, tā laikā un pēc tam. Uh, Tāpat mēs vēlamies nodrošināt palīdzību tiem cietušiem, kas grib saņemt kompensāciju saņemšanas laikā. Mēs zinām, ka uzdevums ir sarežģīts, taču mēs apzināmies arī to, ka cilvēku tirdzniecības upuri ir ārkārtīgi nopietni noziegumu upuri, un mēs saprotam, ja dosim atbilstošu palīdzību šiem upuriem jau no paša pirmā krimināla procesa posma, Mm, un šādai palīdzībai jābūt pilnīgi bez nosacījuma palīdzībai. Tād upuri kļūst par ārkārtīgi labiem pierādījumu avotiem. Mēs eh, nedomājam, ka mums vajadzētu viņus ļaunprātīgi izmanot krimināla procesā. Nē, mēs domājam, ka tas var palīdzēt abām pusēm tiklīdz ir kaut kādas pazīmes, ka cilvēks ir kļūst par cilvēku tirzniecības upuri, tad mēs varētu sākt sniegt viņam šo atbalstu. Šāda pieeja dažās dalībvalstīs jau tiek izmantot un ir devusi ļoti labus rezultātus. Mēs uzskatām, ka tas ir būtisks parametrs mūsu jaunajā ietvarlēmumā. Paldies! Zviedrijas prezidentūras pārstāv Petrēlijas konzulūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Godātie deputāti! Padomē tika uzdots jautājums par sodiem, un komisijas pārstāvis teica savas domas par tiem. Iepriekšējā ietvaru lēmumā netika noteikts viens soda mērs visās dalībvalstīs. Bet dalībvalstis to varēja noteikt patis, bet, eh, pašas, bet eh, tomēr ir nepieciešama proporcionalitātes principu ievērot. Uh, ja noziegums ir ļoti nopietns, tad tas jāsoda ar sodu, kas katrā dalību valstī ir proporcionāls citiem sodiem par citiem noziegumiem. Tātad nekāds gala lēmums vēl nav panākts, mēs skatīsimies, kādi būs minimālie sodi, kas piedāvāti par šo te maksimālo noziegumu, ja tā to var nosaukt. Man šķiet, starp dalību valstīm ir jau pamat vienošanās par to, ka noziegumi, kas pastrādāti pret bērniem, uh, ir visnopietnākie noziegumi. Vismaz ieskatāmies no šī lēmuma skatu punkta. Domāju, visi piekritīs, ka, protams, bērni ir galvenie cilvēku tirdzniecības upuri. Paldies! Es gribētu aicināt visus runātājus tiešām izteikties īsi un kodolīgi, tā lai varam beigt šīs dienas sēdlaikā. Argentīnī kundze, lūdzu! Jā, paldies priekšsēdētāji. Referentes kundze, Hetas kundze jau teica, šīs ietver lēmums ir labāks nekā iepriekšējais. Tas ir labs jaunums. Jo vienīgais veids, kā mēs varam apkarot cilvēktiesību tirzniecību, ir e, veicot preventīvas pasākumus. To viņa arī teica, un prevencijas šeit trūkst. Ko mēs varētu darīt? Mēs varētu vismaz padarīt spēcīgākus šos upurus. Un tādēļ es gribētu uh, labāku tekstu redakciju, kā mēs varētu padarīt spēcīgāk šos upurus. Viņiem ir nepieciešama tiesiskā palīdzība, lai saņemtu kompensāciju. Ne, ne jau nu noteikti no tā cilvēka vai tās organizētās grupas, kas viņu ir tirgojuši, bet arī no dalībvalstu struktūrām, kas ir atbildīgas par darba tiesībām, piemēram. Gribētu dzirdēt, ko komisija domā par to. Tālāk. Ietvar lēmuma projekts paredz, ka dalību valstis var veikt pasākumus, kas, manuprāt, padara par kriminālu noziedznieku pašu cilvēku tirdzniecības upuri. Jo šeit ir teikts, ka civila persona, kas pieņem iztirgot cilvēku pakalpojums, kā piemēram seksuāls pakalpojums, šī te civila persona arī kļūst par kriminālu noziedznieku. Manuprāt, tas par kriminālu noziedznieku padara arī pašu iztirgoto cilvēku. Gribētu dzirdēt komisijas un padomas viedokli. Kāpēc šīs neobligātais lēmuma pants vispār ir parādījies? Vai jūs domājat, ka tā tiešām upuris var labāk atgūties? Es domāju, ka tas ir ļoti riskants. Tas gluži otrādi padara upuri vēl vairāk vieglāk ievainojumu. Un mans pēdējais jaunājums par visvieglāk ievainojumiem upuriem. Daži cilvēki ir ievainojami, citi vēl vieglāk ievainojami. Varbūt, ka tā arī ir. Mēs šeit runājam par bērniem, piemēram. Ik viens cilvēks, kurš tiek pirkts vai pārdots, protams, ir ievainojams. Un mēs nedrīkstētu diskriminēt uh, cietušo grupas un piedāvāt atšķirīgu aizsardzību dažādām grupām. Paldies, Morvai kundze! Paldies! Es pilnībā piekrītu iepriekšējās runātājas pēdējam teikumam, Argentīni kundzes pēdējam teikumam. Un tomēr es uzskatu, ka mums ir vajadzīgi specifiski aizsardzības pasākumi īpaši aizsargājumam un viegli ievainojumam grupām, ja mēs varam definēt šīs grupas. Man ir problēmas ar paskaidrojumu raksta punktu 1, 2 Tur ir runa par īpaši ievainojumām grupām. Gribētu uzdot jautājumu referentai. Vai tīšām ir izdarīts tā, ka etniskā piedarība šeit nav pieminēta? Vai tas ir tādēļ, ka nav nekādu pierādījumu, ka etniskās minoritātes, piemēram, Romu sievietes ir īpaši vieglais, viegli ievainojams. Piemēram, Ungārijā Romu sievietes ir pirmie cilvēktiesību upuri. Ja mēs vēlamies, tad mēs varētu veikt preventīvos pasākumus un atbalstu, kas būtu paredzēts specifiski konkrētai tautībai, ja būtu nosaukts šī te, šis te etniskais aspekts. Gribētu dzirdēt referentes un Zviedrijas prezidentūras viedokli par to, kāpēc netiek minētas etniskās minoritātes. Vai tas ir dēļ tā, ka mēs neatzīstam to, ka ir šīs īpatnības, jeb gribam vienkārši neitrālu šo priekšlikumu? Ungārijā mēs redzam, ka Romu sievietes tiek tirgotas ļoti plaši gan valsts iekšienē, gan arī ārpus tās. Viņas kļūst par politkorektuma upuriem. Uh, jo arī noziedznieki paši ir Romi. Viņi ir um, organizētās noziedzības pārstāvji, mafijas pārstāvji, kas par upuriem padara savus pašu tautas sievietes. Es gribētu dzirdēt atbildi, vai mēs vēlamies pieminēt šī nozieguma etniskos elements vai nē. Tālāk. Vēl, manuprāt, viegli aizskarama grupa ir sievietes no jaunajām dalību valstīm it īpaši no manas valsts, no Ungārijas. Viņas nav tajā pašā ievainojamības līmenī kā veco dalību valsts sievietes, runāsim atklāt valodu. Šobrīd vismaz Ungārijā sieviešu stāvoklis ir ļoti līdzīgs kā trešās pasaules valstīs. Ja mēs gribam runāt par vispārīgo kontekstu, mums nav jārunā par nabadzību kā tādu kā dabas fenomenu. Nē, Mums ir jābūt specifiskākiem, tā kā tas tiek darīts ANO dokumentos par sievietēm. Mums ir jāraksta, ka struktūrālo pielāgojumu programmu programmu rezultātā, kuras mums uzspieda uh, eh, Startautiskais valūtas fonds un Pasaules banka, sievietes jaunajās dalību valstīs ir dziļā nabadzībā un tādēļ vieglāk ievainojums. Es gribētu Zviedrijas prezidentūrai izcelt šo jautājumu un sākt strādāt pie konkrēt tā, tiem priekšlikumiem, kas attiecas uz jauno dalībvalsts sievietēm, it īpaši uz Ungārijas sievietēm, un arī pieminēt šos te etniskos faktors. Īpaši svarīgi ir aizsargāt Romu sievietes, ku, ar kurām tirgojas Romu vīrieši. Paldies! Please. Paldies! Bustilkungs, runājot par eh, cilvēku tirzniecību un nelegālām imigrāt, nelegālajiem imigrācijas maršrutiem. Es domāju, ka šajā iniciatīvā eh, par to ir runāts. Jāsaka, ka Dienvidu uh, Eiropas valstis ļoti bieži redz, kā tas notiek. Cilvēki tiek sasēdināti laivās, katrs samaksā 1000 dolāru un viņus uh, ved uz Eiropu. Vai arī šāda veida uh, cilvēku tirzniecība tā tad tiek iekļauta? Uh, un, starp citu, tas ir saistīts ar daudziem upuriem bērniem, kas reizēm dodas uz Eiropu ar vecākiem, bet ļoti bieži mums ir arī gadījumi, kad uz Eiropu tiek nelegāli vesti um, bērni bez pieaugušo pavadības. Un ar šādiem uh, kat ar šādām cilvēku kategorijām strādāt ir ļoti grūti, īpaši ar nepilngadīgiem bērniem. Paldies, un tālāk eh, Hedas kundze. Atgriežamies pie jums. Mm, jā, paldies, es pavisam īsi atbildēšu Morbai kundzei. Es kā referente eh, neesmu rakstījusi šos eh, ietver lēmumus. Mēs varam turpināt pie tā strādāt. Mēs, protams, varam minēt īpaši, teiksim, Romu skaitnisko grupu. Un šeit Tamarbai kundze varētu lūdzu iesniegt savus grozījumus, jo mēs esam tikai pašā sākumā veidojot eh, šo aktu. Tāpēc eh, es labprāt sadarbotos tālāk, lai panāktu pēc iespējas labāku galīgo vienošanos. Paldies, un paldies, ka jūs tik īsi izteicāties. Tātad lūdzu komisija un prezidentūra. Es arī pavisam īsi. Klientu kriminalizācija vai seksuālo pakalpojumu izmantotā kriminalizācija ir vienīgā norma, eh, kas ir nesaistoša mūsu priekšlikumā. Tieši tādēļ, ka mēs zinām, ka jautājums ir ļoti pretrunīgs, un mēs zinām, ka virknē Virkna valstu dodas šajā virzienā, bet konsultāciju periodu laikā daudzas dalība valstis ļoti skaidri norādīja, ka tās nav gatavas uh, uzņemties saistošas normas šajā jomā. Un tādēļ mēs bijām ļoti piesardzīgi. Mēs tiešām vēlējāmies izvērtēt, kāda situācija ir, ņemot vērā uh, reālu šādu normu īstenošanu dalībvalstīs, un tieši tādēļ mēs uh, nolēmām iet tik tālu, cik esam gājuši. Es tātad ieteiktu uzmanīties šajā jomā. Otrkārt, īpaši ievainojamie upuri. Mēs esam nolēmuši turēties pie tāda formulējuma, eh, kāds ir ietverts eh, krimināla tiesību aktos, lai būtu tāda noteikta konsekvence. Bet mēs ļoti labi saprotam, ka šeit ir zināma neskaidrība izšķirot ievainojums, īpaši ievainojums upurus. Es ceru, ka laika gaitā, uh, galīgajā tekstā, mēs nonāksim pie tādiem veiksmīgākiem formulējumiem. Es domāju, ka šī iespēja izteikt eh, komisijas eh, bāžas, eh, ka es to esmu izmantojusi. Un jāsaka, dalībvalsts atbalstīja mūsu priekšlikumu, un mēs ļoti labi sadarbojāmies ar uh, Zviedrijas prezidentūru un dalībvalstīm. Un, protams, ir daži ļoti pretrunīgi jautājumi, kas paliek atklāti, un mēs ļoti ceram, ka uh, tiks panākta politiskā vienošanās par tiem, un mēs tiešām ceram, ka uh, rezultāts būs tiešām izcils, ja mēs visi kopā, dalībvalsts, prezidentūra un komisija eh, sadarbosimies. Runāsim par, runājot par imigrāciju. Imigrācijas jautājums šeit nav iekļauts, un tas ir saistīts ar tiesisko pamatu, jo imigrācijas jautājumi ir eh, pirmā eh, pīlāra kompetence, un tāpēc mēs nevarējām uh, iekļaut regulu, kas attiecas uz kopienas kompetenci. Tātad visi tie, visi tie jautājumi, kas ir saistīti ar saistību starp cilvēku tirdzniecību un migrāciju, eh, tie tiks risināti atsevišķā instrumentā kas varbūt būs iekļauti mm, pārskatot direktīvu par uzturēšanās atļaujām vai kādā citā, bet tas ir atkarīgs no tā, kā attīstīsies situācija nākotnē ar mūsu tiesisko pamatu. Paldies, prezidentūras vārdā lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Cienījamie deputāti, arī es pavisam īsi noslēgumā atbildēšu uz dažiem jautājumiem. Bija jautājums par to, vai mēs runājām par īpašām upuru grupām. Jā, mēs to tiešām darījām. Gan šajā, gan citos kontekstos. Tas nav, tā nav jauna koncepcija Mēs esam um, apspriedušies lietas, uh, piemēram, Čehijas prezidentūras laikā notika viena konference un vēl viena konference notika uh, mūsu prezidentūras laikā, kur tieši konkrēti tika apspriesta šī te koncepcija. Un tāpēc ir ļoti grūti tagad pateikt vai nodefinēt, eh, kā, cik ievainojama tad katra uh, upura pakāpe ir, un dalībvalstis nu, par to pagaidām nav vienojušās. Paldies! Uh, esam izsmēluši šo darba kārtības punktu. Un mums ir jāturpina ierastā procedūra. Mums ir jāpāriet pie 14. darba kārtības punkta, kas ietver uzstāšanās no dažādu uh, komiteju pārstāvjiem, un tādēļ es ļoti lūgtu ierobežot uzstāšanās laiku. Šeit mēs runāsim par konvenciju, konvenciju par informācijas tehnoloģiju izmantošanu muitas vajadzībām. Tā saucamā MIS konvencija. Tātad būs tāda neliela prezentācija no uh, referenta puses, tālāk uzstāsies arī datu aizsardzības uzraugs un arī uh, muitas uzraudzības uh, pārvalde. Un, protams, uzstāsies arī referents. Uh, Mēs runāsim tātad par eh, IT izmantošanu muitas vajadzībām, eh, un Aleksandrs Alvaro mūs iepazīstinās ar esošo situāciju, un tālāk Zviedrijas prezidentūra uzstāsies komisija, eh, tātad datu aizsardzības pārvalde, un arī, ko, tātad, robežu kontrolas un muitas pārstāvi, bet lūdzu esiet īsi. Mr. Alvaro, please. Alvaro kungs, lūdzu. Paldies, centīšos būt pēc iespējas kodolīgs, jo šobrīd to var izdarīt īsi. Es atvainojos, ka nebija klāt visu laiku, jo budžeta komitejā man vajadzēja balsot visu dienu. Uh, Un tagad esmu pārliecināts uh, par to, ka es daudz vairāk mīlu Liba komiteju. Bet uh, šis uh, dokuments uh, tika piedāvāts apspriešanai jau Čehijas prezidentūras laikā apmēram pirms pusgada, un tā ir muitas informācijas sistēma. Uh, šis uh, dokuments ir sava veida dizains lai šī sistēma mm, darbotos labāk, uh, um, nosakot iespējamos muitas pārkāpumus, uh, krāpšanas gadījums, uh, zādzības un tā tālāk. Un uh, līdz šim mēs strādājam ar dokumentu, ko saņēmām pirms vasaras atvaļinā, atvaļinājumu, un prezidentūra gatavo zināmu uh, situācijas izskatīšanu, bet būtībā jaunais dokuments daudz neatšķiras no tā, kas tika nesen eh, jau izplatīts. Ir dažas lietas, kas varbūt mainīsies, bet pamatā es domāju, ka dokuments ir labs pamats tālākam darbam. Runājot par pašreizējo situāciju. Mēs eh, šonadēļ uh, beigsim strādāt pie atzinuma projekta, tas tiks izdalīts e, visiem. Nākamajā nedēļā mēs prezentēsim e, šo te projektu, un tūlīt pēc tam nākamajā dienā, 7. mums būs, datumā mums būs tikšanās ar ēnu referentiem, kas atbild par šo dokumentu no citām grupām, un tad līdz 12. var iesniegt grozījums. Balsojums notiks novembra sesijas laikā. Uh, Es domāju, mums jau ar Zviedrijas uh, prezidentu bija ļoti labas diskusijas neformālā līmenī, un es domāju, mēs varēsim noslēgt šo dokumentu visiem par prieku saulaicīgi Zviedrijas prezidentūras laikā, jo es zinu, ka jūs vēlaties to panākt un sasniegt. Uh, Es vēlējos parunāt par dažiem jautājumiem un vēlēju ā, aicinu arī ēnu referentus iesaistīties šajā diskusijā. Un proti par to, kādā veidā varētu uzlabot atsevišķas lietas. Mani interesē arī datu aizsardzības uzraugu viedoklis par šo oficiāli izplatīto pēdējo versiju, jo tas ir pamats, uz kur mēs strādājam. Tad ir vairāk jautājumu Eh, par eh, nolūku, kādā tiek izmantoti dati, pieejamības jautājumi. Eh, tas jau ir minēts dokumentā, taču mēs varētu varbūt lietas konkretizēt. Un sākotnēji izskatās, ka daži pānti runā viens pret otram, mēs centīsimies novērst šīs nepilnības un saskaņot ar jau citām spēkā esošām regulām. Uh, jo tās ir tādas tehniskas lietas, kuras mēs vēlētos, eh, nu tā tad sakārtot. Un tad runājot par caurskatāmību, eh, mēs šeit arī esam sagatavojuši dažus grozījumus, kas varētu runāt par šiem jautājumiem, bet būtībā es domāju, ka mums ir jānovērtē Zviedrijas prezidentu un nopelni darbā pie šī dokumenta, pie tā, kādā veidā tas ir uh, Eh, ticis piedāvāts, kā pie tā ir sākuši strādāt Čehijas eh, prezidentūra un tālāk eh, Zviedrijas prezidentūra. Un, un ir ņemts vērā arī tas, ko parlaments ir piedāvājis un ieteicis jau pirms vasaras pārtraukuma. Es domāju, mēs esam labi pavirzījušies priekšu. Un mēs pagaidām ievērojam darba grafiku un cerams, ka novembrī arī varēsim par to balsot plenārsēdē. Ar Un mēs visi uzaicinām, tātad mēs uzaicinām, aicinām arī ēnu referentus sadarboties. Un tādēļ ceram, ka padarīsim visu un panāksim vienošanos pirmajā lasīmā. Ja kolēģiem ir komentāri, es ar lielu interesi e, tos uzklausīt un, protams, uzklausīt arī e, komisiju, datu aizsardzības uzraugu un prezidentūru, bet eh, es apsveicu vēlreiz prezidentūru par tiem uzlabojumiem eh, un par šo te dokumentu, kas, manuprāt, ir labāks nekā ordināla dokuments. Paldies, Ālaro kungs! Un prezidentūras vārdā Lūdzu, kas uzstāsies Kāls kundze? Jā, paldies! Dāmas un kungi, cienījamie deputāti! Mēs jau iepriekš dzirdējām, e, ka e, padomu sāka darba grupa apspriest šo e, jautājumu apspriest, pamatojoties Francijas priekšlikumu. Un šobrīd ir izveidota Eh, vispār informācijas apmaiņas sistēma jau šodien darbojas un eh, kopš 95. gada un ir arī konvencija, eh, kas šīs sistēmas darbību regulē, bet tā kā tā tika pieņemta 95. gadā, tad jau sen ir pienācis laiks to pārskatīt. Un uh, Un uh, Pirmajā pilārā ir atbilstoši likumdošanas akts 415 šķērsvīts 97, kas arī prasa pārskatīšanu. Ko es varu norādīt? Attiecībā uz datu aizsardzības normām jaunajā priekšlikumā tās pilnībā ir saskaņotas ar jauno datu aizsardzības likumdošana, kas Eiropas Savienībā ir pieņemta eh, pavisam nesen. Un ir ļoti svarīgi, lai eh, personas eh, integritāte tika pilnībā aizsargāta. Un šo mērķi mēs šajā dokumentā esam panākuši. Mēs esam radījuši arī iespēju iestādēm reģistrēt informāciju no operatīvās strateģiskās analīzes datiem, ne tikai no pārbaudēm un tiešās uzraudzības, kā tas bija agrāk. Un e, ir svarīgi, lai Eiropol un Eirojust e, būtu pieeja informācijai sistēmā, protams, e, pamatojoties uz viņu mandātu. Viņu tiesības reģistrēt informācijas sistēmā ir kaut kas tāds, ko mēs esam atstājuši kompetento iestāžu pārziņā dalību valstīs. Un noslēgumā, lai neievilktu šo komentāri, runājot par to, kāda ir situācija. Padomē, mēs esam beiguši tehnisko lasījumu eh, darba grupā. Mēs neesam atrisinājuši divus jautājumus. Viens no tiem ir pieeja sistēmai no Eurojust puses. Jautājums ir par to, vai uh, viņiem jābūt pieejamiem visai sistēmai, eh, divām datu bāzēm, informācijas reģistrēšanai un otra uzraudzīšanai. Otrs neatrisinātais jautājums ir par to, Kam uzticēt sistēmas uzraudzības pienākumu? Un mēs vēlētos eh, dzirdēt eh, vēlāk to cilvēku viedokļus, kas ir ieinteresēti šajā jautājumā. Ceram, ka šie jautājumi arī visā uh, eh, pietiekam ātri tiks atrisināti, un tad mēs varēsim pieņemt uh, tātad jauno uh, priekšlikumu padoms lēmumam. Un uh, mēs esam pateicīgi par parlamentu komentāriem un eh, centīsimies tos ņemt vērā. Lielas paldies! Komisijas vārdā izteiksies Tirī Hennes kundze, jeb Tirī Hennes kungs. Paldies, priekšsadatāja kungs, cienījamie deputāti. Es vēlētos arī no savas puses atbalstīt uh, komisiju attiecībā uz to tekstu, kas tika prezentēts padomē. Un, un, protams, jā, te saprotu, ka ir runa par š, gan par šo pirmo pilāru, gan par trešo, un tad ir jānoskaidro arī, kādā mērā sadarbojas Eiropols un Eirojusts, un tad vēl ir arī budžeta saistītās problēmas. Tomēr komisija vēl joprojām uh, netiek galā ar divām vai trim problēmām, kas no vienas puses ir saistītas ar atšķirīgām pieejām attiecībā uz Eiropolu un Eirojustu, jo komisija vēlētos, lai šī pieeja būtu vienāda abām, un otrām kārtām attiecībā pret datu aizsardzību 515. regulā uh, jau ir noteikts, kādā veidā jāsadarbojās kompetentajām iestādēm attiecībā uz datu aizsardzību. Tomēr padomas priekšlikumā mēs esam paredzējuši vēl citu uh, institūciju, kas varētu būt par to atbildīga. Un mēs noteikti vēlētos paturēt eh, to pašu datu aizsardzības modeli vienmēr un visur, kāds jau ir paredzēts trešajā pīlārā. 2010. gada budžets ir samazināts par apmēram 10 miljoniem eiro, un tas nozīmē, ka uh, Eh, pavisam samazinās pa 20%, un šādos apstākļos ir ļoti grūti strādāt ar iepriekšējo atdēvi, mm, tāpēc es vēlētos arī vērst klātsošo uzmanību uz to, kāds ir padomas priekšlikums, un ka šis 10 miljonu samazinājums mums tiešām rada grūtības. Uh, tas arī būtu viss, kas man būtu sakāms. Mēs, protams, būsim pieejami dokumentu izstrādes procesā. Paldies! Paldies! Eiropas datu uzraudzības, eh, datu aizsardzības uzraudzības eh, organizācijas vārdā Guterelli kungs lūdzu. Paldies priekšādātāji par jūsu laipnu uzaicinājumu piedalīties šeit. 30. martā es jau biju šeit pie jums uzklausīšanā. Šī gada aprīlī tika e, GPS pieņem detalizētu atzinumu par Francijas priekšlikumu, un es šodien neatkārtošu visus tos argumentus, ko mēs šajā atzinumā lietojam. Mēs augstu vērtējam to sagatavošanās darbu, ko veic šobrīd Zviedrijas prezidentūra, tāpat arī referents Alvaro kungs. Gribētu uzsvert tikai vienu lietu, kas ir saistīta ar uzraudzību. GPS atbalsta tā paša modeļa pieņemšanu, ko Eiropas parlaments savu, savulaik atbalstīja Schengens informācijas sistēmai. Uh, Eiropas informācijas maketam un Eirodakam. Kādēļ mēs uzskatām, ka šis modelis ir savietojams visās sistēmās? Francijas iniciatīvas galvenais mērķis ir harmonizēt trešā pīlāra instruments ar pirmā pīlāra instrumentiem. Starp šiem te abiem tiesiskiem režīmiem ir ļoti sarežģītas saiknes. Mēs uzskatām, ka harmonizācija jāievieš arī attiecībā uz uzraudzību. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešama ārējā sistēmu uh, saskaņotība ar lielākām IT sistēmām, kur koordinētais uzraudzības modelis tika ieviests gan pirmā, gan trešā pīlāra jomās un jau ir darbojies ilgāku laiku, starp citu, ar ļoti labiem rezultātiem. Visas šīs sistēmas ir ar līdzīgiem izaicinājumiem kā šī jaunā muitas vajadzībām. Mēs redzam, ka ir nepieciešama arī iekšējā saskaņotība starp muitas informācijas sistēmas datiem. Jūs zināt, ka EDPS uzrauga centrālo daļu pirmās, pirmajā sistēmas pusē. Un pat, ja, un pat muitas uzraudzības organizācijas pēdējā atzinumā ir teikts, ka ir vajadzīga harmonizētāka uzraudzības sistēma trīs līmeņos - dalību valstu līmenī, EDPS Eiropas centrālajā līmenī un ir nepieciešama ļoti laba koordinācija starp abiem šiem līmeņiem. Koordinētā uzraudzības modeļa ieviešana noteikti nemazinās uh, dalību valstu muitas uzraudzības iestāžu lomu, kādu tās spēlē gan dalību valstīs, gan Eiropā. Vienīgais elements, par ko mēs šeit diskutējam, ir fo par formu, kā tieši dalību valstu struktūras sadarbosies Briselē, vai tas būs ar autonomu struktūru kā GSA, vai arī izvēlēsies citu modeli. Ir nepieciešama juridiskā saskaņotība un skaidrība, ko piedāvā šis modelis. Bez tam šis modelis ir arī praktiski ļoti viegli īstenojams un ir arī pietiekami lēts. Iedomājieties, cik daudz sēžu Briselē būs jāorganizē reizi vai divas reizes gadā. Ja nebūs šādas te uh, sadarbības sistēmas. Mēs uzskatām, ka unificēts modelis arī palīdzēs ieviest caurskatāmību, rez, caurskatāmību rezultātos. Ja mēs uzskatām, ka abās sistēmas daļās harmonizēt ir būs pārāk dārgi. Mēs augstu vērtējam to darbu, ko ir veicis GSA, tātad kopīgais uzraudzības, uh, uzraudzības struktūra, mēs neredzam nekādas īpašas viedokļu atšķirības muļķu struktūru mm, viedoklī par datu aizsardzību. Mēs esam šīs komitejas rīcībā eh, gatavi atbildēt uz jūsu jautājumiem, taču mūsu viedoklis šobrīd ir tāds, ka trešais pīlārs muitas informācijas sistēmās ir jāveido eh, ar līdzīgu uzraudzības modeli, kā jau veiksmīgi tiek lietots Eirodak sistēmā un kā tiks ieviests arī SIS un viss sistēmās. Bez tam mēs domājam, ka tas arguments, ka mums priekšā ir pilnīgi atsevišķas datubāzes pirmajā un trešajā pilarā, un ka tās nav saistītas viena ar otru, ka tās kalpot atsevišķiem mērķiem, šis arguments nav pārliecinošs tā izklausās pēc tādas mākslīgas dalīšanas starp abiem pīlāriem. Mums jādomā arī par nākotni, par to, kad varbūt stāsies spēkā Lisabonas līgums, un kā tad mēs menedžēsim šos te divus uzraudzības modeļus, ja nebūs formālā dalījums starp pirmo un trešo pīlāru. Lielas paldies par uzmanību, un turpmāk esam gatavi jums palīdzēt. Paldies Buterelī kungam. Un tagad uh, muitas uzraudzības iestādes vārdā Pīters Maikls lūdzu maksimāli trīs minūtes. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es mēģināšu iekļauties trijās minūtēs. Es pārstāvu muitas kopējās uzraudzības iestādi, kurā ir pārstāvētas 27 dalībvalsts un sadarbojas. Es detalizēti nerunāšu atbildot uz tiem jautājumiem, kas šeit izskanē. Lieta tāda, ka muitas organizācijas darbojas saskaņā ar jauno ietvarlēmumu likumu ievērošanā. Un tur ir uzsvērta dalību valstu uzraudzība, nacionālā uzraudzības sistēma. Muitas informācijas sistēmas šobrīd vienkārši sadarbojas, izmantojot vienkārši tehniskās iespējas starp dalībvalstīm. Un šīs te iespējas nodrošina Eiropas komisija. Eiropas komisijai nav nekādas praktiskas lomas šajā sadarbībā. Šie iemesli dēļ visas dalību valstu datu aizsardzības iestādes nonāca pie secinājuma, ka šāda veida sadarbība, kas nav salīdzināma ar to, kāda ir sīs vai viss kontekstā, nevar pastāvēt. Ir nepieciešams institucionalizēt šo sistēmu, eh, šo sadarbību starp dalību valstu datu aizsardzības iestādēm. Dalību valstu datu aizsardzības iestādēm jāuzrauga, vai muitas iestādes rīkojas saskaņā ar Eiropas likumdošanu. Un eh, š, viņiem ir jāuzrauga transakcijas, kas notiek dalību valstīs, nevis šeit Briselē. Tādēļ visa šīs datu aizsardzības organizācijas uzskatīja, ka ir nepieciešams uzturēt šo kopīgo uzraudzības aģentūru. Tas mūs nepārsteidz, jo līdzīgas konstrukcijas ir arī Eirojust un Eiropol. Tas šķiet ir labākais veids garantēt, ka uzraudzība ir tāda, kas ietekmē to, kas notiek dalību valstīs. Un, ja dalību valstīs eh, ir nepieciešams kaut ko uzlabot, tad viņas var sadarboties caur šo iestādi. Ir loģiski, ka ir nepieciešama ciešāka sadarbība ar EDPS, jo EDPS uzdevums saskaņā ar regulu ir sadarboties ar dalību valstu uzraudzības iestādēm. Datu aizsardzība ir neats, neatraujama šīs sadarbības sastāvdaļa. Tā tik tiešām ir īsta sadarbība. Šajā apvienotajā uzraudzības padomē, kurā ir pārstāvētas dalību valstu uzraudzības padomas, un vēl kāds vārdiņš par nākotni. Es šeit dzirdēju kaut ko par Eiropas datu aizsardzības modeli. Es neesmu piedalījies nevienos diskusijās, ne parlamentā, ne arī starp dalībvalstu pārstāvjiem, kur būtu konkrēti definēts, kādam šim Eiropas datu aizsardzības modelim jābūt. Tātad tas pat pagaidām nepastāv. Tas arī ir iemesls, kādēļ dalībvalstu datu aizsardzības iestādes domā par to, kas notiks pēc tam, kad stāsies spēkā Lisabonas līgums. Jau tagad šīs iestādes piedalās dažādos fórumos un debatē par to, kā datu aizsardzībai būs jāizskatās pēc tam, kad būs mainījusies tiesiskā bāze un stājies spēkā e, Lisabonas līgums. Paldies! Paldies Maikla kungam! Neredzu nevienu roku paceltu, tad iespējams, ka pienāca laiks Alvaro kungam izteikt noslēguma komentārus. Nē, tomēr šķiet, ka zālē izskanēs kāds jautājums. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es vēlētos izteikties kā referenti. Es vēlētos vispirmkārtām pateikties prezidentūras pārstāvjiem un vēlētos pateikties arī referentam par darbu, ko viņš jau paveicis. Un man pie šī ziņojuma ir citīgāk jāpiestrādā, jo Es esmu ēnu referente, un tie punkti, kam mums visvairāk ir jāpievērš uzmanība, ir datu aizsardzība. Šiem datiem obligāti jāpaliek privātiem, un tos nedrīkst izmantot neviens cits izņemot atbildīgās institūcijas. Līdz ar to mums ir arī jāatrod, kas būs pārraudzības institūcija. Es esmu pilnīgi pārliecināta par to, ka mēs ar referentu varēsim ļoti auglīgi sadarboties, tomēr mums vajadzētu pievērsties vēl mazliet vairāk datu aizsardzības modulim, un es vēlētos pateikties um, referentam, un es ar lielu nepacietību gaidu nākamās nedēļas diskusijas, jo te vēl ir ļoti daudz jautājumu, kas nav atrisināti. Paldies! Paldies, Jotavas kundze. Tagad Alvaro kungam vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs gribētu pateikties Jotovs kundzei, ceru, ka pareizi izrunāju jūs vārdu, par izteiktu atbalstu uh, no sociālistu un demokrātu grupas. Mēs tiešām esam ārkārtīgi gandrīti par šādu atbalstu. Atgriezīšos pie tiem komentāriem, kas nebija pārāk gari un plaši. Būtu interesanti redzēt, kā padomu atrisinās jautājumu par Eirojust piekļuvu datiem. Mēs esam domājuši, protams, par šo jautājumu. Man tiešām interesē risinājums. Tādēļ, ka sākotnēji tika izteikts, ka būs divi dažādi datu piekļuvs režīmi Eiropolam un Eirojustam, jo viņiem ir katram sava loma. Tā kā tas būtu loģiski. Bet es ar nepacietību gaidu patieso risinājumu. Tālāk par uzraudzības sistēmu es piekrītu Eiropas datu aizsardzības pārstāvim, kurš saka, ka ir līdzīga praksa jau ar esošajām datu bāzēm. Un tādēļ es neredzu nekādu nepieciešamību eh, izmantot citu sistēmu, ja mēs runājam par informācijas tehnoloģiju sistēmu muitai. Priekšlikums pārēdz dažādas iespējas, piemēram, izveidot Uh, tādu kā senātu, proti apvienoto uzraudzības uh, iestādi. Un tajā būtu 54 dalībnieki, ja būtu divi pārstāvi no katras dalību valsts. Un tad mēs varētu vēl ņemt vērā arī citas iestādes un būt dalībnieki vēl vairāk. Es domāju, ka tā būtu smagnēja struktūra, kas diez vai darbotos. Nav mums nekāda uz papīra uzrakstīta datu aizsardzības modeļa, modeļa, bet mums ir daudz un dažādi atsevišķi modeļi dažādās direktīvās. Gadu gaitā uz prakses pamata ir izveidojušies dažādi veidi un dažādas pieejas datu aizsardzības jautājumu risināšanā. Jaunākais lēmums ir ietver lēmums data aizsardzībai, kas taps 2008. gadā. Eiropas parlaments vienmēr ir uzskatījis, ka Eiropas data aizsardzības uzraudzības organizācijai ir jābūt vissvarīgākiem spēlētēm šajam. Parasti mēs sadarbojamies ar 29. panta darba grupu šajos jautājumos. Manuprāt, parlaments vai vismaz es personiski uzskatu, ka viens modelis ir labāks nekā otrs no abiem šeit piedāvātiem. Tālāk daži deputāti izteica bāžas pār budžeta samazinājumu par vienu miljonu. Tas ir jautājums, kas atrodas ārpus šī ziņojuma ietvara. Budžeta komiteja runās par šo lietu, bet tā kā man ir tas gods būt abās komitejās, tad man ir interesanti aplūkot arī šo jautājumu. Es domāju, ka jūs varētu nomierināt tas, ka maksājuma apropriācijas joprojām ir tās pašas 4,5 miljonu eiro. Tas viens miljons, kas šeit tik pieminēts, ir saistība apropriācijas. No 6,5 miljoniem līdz 5,5 miljoniem ir samazināts saistība apropriācijas, bet maksājuma apropriācijas nav mainījušās. Manuprāt, tieši maksājumi ir vissvarīgākie. Un tomēr Jāsaka, ka es esmu ļoti apmierināts dzirdēt, ka visas iesaistītās vai tās iestādes, kas šeit ir pārstāvēts, teica, ka ir gatavs iesaistīties jautājumu risināšanā un sadarboties. Nākamnedēļ, pēc tam, kad tiks prezentēts atzinuma projekts, es tikšos ar ēnu referentiem, tad mums būs vajadzīgs piecas dienas, lai uzrakstītu grozījumus. Uh, Es ceru, ka mēs varēsim visi kopā iesniegt šos grozījumus, lai viss process būtu pēc iespējas ātrs un efektīvs. Tad, kad tiks noformulēt visi šie grozījumi, tad es domāju, ka mēs varēsim pietiekami eh, labu pamatu sev rast eh, sarunās ar citām iestādēm, lai rastu risinājumu šai jomai. Es nedomāju, ka šis būs tāds jautājums, ar kuru būs daudz un ilgi jāķēpājas. Paldies! Āvaro kungs, liels paldies! Tā kā neviena roka vairs zālē neceļas, tad man šķiet, mēs varam uzskatīt šo darba kārtības punktu par izsmātu. Mēs visi esam gatavi turpināt darbu pie šī jautājuma nākotnē, bet tagad esam iegājuši finišu taisnē, un mums priekšā ir vairs tikai viens darba kārtības punkts numur 15 - Tiesu medicīnas laboratorija darbības akreditācija. Šeit atbildīgais referents ir Timotīs Kirkops, taču, diemžēl, viņš nevarēja ierasties uz šīs dienas sēdi. Vismaz pagaidām viņa nav šeit. Mēs saprotam, ka jautājums ir ārkārtīgi delikāts Jo arī šeit runa ir par personu datiem, par DNS profiliem, par pirkstu nospiedumiem. Tiesmedicīnas laboratorija darbības akreditācija ir būtisks solis uz priekšu lai drošāk apmainītos ar zinātniskajiem pierādījumiem Eiropas Savienības robežās. Es domāju, ka labākais veids, kā spriest par šo jautājumu, būtu vispirms aicināt izteikties Zviedrijas prezidentūras pārstāvi, pēc tam komisijas pārstāvi, un tad būs laiks izteikties arī citiem klātsošiem deputātiem. Lūdzu, Zviedrijas prezidenti. Paldies, priekšsēdētāji. Cienījamie parlamenta deputāti, kungi, dāmas un kungi. Paldies, ka man ir šī iespēja mm, iepazīstināt jūs ar uh, Zviedrijas un Spānijas priekšlikumu par tiesmedicīnas laboratoriju darbības akreditāciju. Uh, šis priekšlikums uh, parādījās 2009. gada jūnijā, tas tika prezentēts un Eiropas parlamentam tika lūgt izstrādāt atzinumu līdz 26. novembrim. Šī priekšlikuma mērķis bija stiprināt datu drošību, to datu drošību, ar kuriem apmainās dalību valstis. Lai mūsu pilsoņiem uh, tiešām būtu pārliecība, ka uz šo datu kvalitāti iespējams pa paļauties. Tas ļaus arī tiesību sargājošajām iestādēm eh, būt pārliecinātām par to, ka dati, ko tās saņem no citām valstīm, ir eh, tikpat labas kvalitātes kā tie, ko viņi iegūst savā dalībvalstī. Un tādēļ eh, nepieciešamība pēc vienota Eiropas Savienības standarta tika atzīta un atbalstīta arī padomē. un ieviešot uh, Prūmas konfer, uh, konvenciju uh, padome jau ir apstiprinājuši šo lēmumu. Eh, Kvalitāt, svarīgi ir, lai tiktu nodrošināta kvalitāte, eh, dažādu veiktu analīžu kvalitāte visās dalībvalstīs. Piemēram, DNS un uh, pirkstu nospiedumi, tātad šī te informācija jau uh, tiek. Um, apmainīts starp dalību valstīm, bet uh, gala saņēmējiem ir ļoti grūti novērtēt to, cik kvalitatīvi ir šie dati. Pat neskatoties uz to, ka dalību valsts var argumentēt, ka uh, viņiem ir ļoti augsts kvalitātes līmenis, tas varbūt citas valsts ekspertam neko daudz neizsaka. Jo vienmēr būs jautājumu par to, vai laboratorija pareiz uzglabā e, attiecīgo pierādījumu, vai tas e, tiek attiecīgi marķēts, e, sākot no brīža, kad tas tiek ievests laboratorijā līdz brīdim, kad tiek sasniegts gala rezultāts. Mēs vēlamies arī būt pārliecināti par to, vai laboratorija regulāri izvērtē tās darbinieku kompetenci. Un ir arī svarīgi, lai aprīkojums, kas tiek izmantots uh, analīžu veikšanai, ir uh, moderns uh, un attiecīgi testēts un atbilstīgi uzturēts. Un bez akreditācijas noteikti varētu rasties jautājumi par uh, pierādījumu ķēdes uh, drošumu garantēšanu. Es šeit domāju par uh, to, uh, kad, teiksim, pierādījums uh, nonāk laboratorijā līdz pat brīdim, uh, pirms informācija tiek nodota pēc citas dalībvalsts pieprasījuma. Un tas nozīmē, ka mūsu prāt visiem uh, analīžu rezultātiem ir jābūt drošiem, uh, neatkarīgi no tā, kur šī laboratorija atrodas Eiropas Savienībā. Un tieši tādēļ visām laboratorijām būtu jāatbild ISO 17025 uh, standartam un e, tas ļauj izvērtēt e, to e, pierādījumu un analīžu rezultātu kvalitāti, ar kuriem dalībvalstis main, apmainās vai dalās. Un ir nepieciešama šī te akreditācija, dalībvalstī pieņemtie standarti. Mēs esam ierobežojuši šī dokumenta aptvērumu tikai ar DNS informāciju un pirkstu nospiedumiem. Bet jūs ļoti labi zināt, ka tie ir ārkārtīgi um, iedarbīgi instrumenti tiesības sargājošo iestāžu rokās. Tas ļauj tiesības sargiem identificēt aizdomās turēto personu un ļauj arī attaisnot nevainīgus cilvēkus. Mēs esam aprobežojušies arī tikai ar laboratorijas darbību. Nozieguma vieta un attiecīgi tiesa medicīnas eksperta darbība nozieguma vietā nav iekļauta. ISO 17025 standarta Uh, standarti ir noteikti laboratorijas uh, kalibrācijai, un tas, uh, šis standarts ietver divus aspektus. Uh, tātad efektīvas uh, kvalitātes vadības sistēmas izveida laboratorijā, un otrā daļa ir tehniskās prasības, mm, kas attiec uz uh, kompetenci, metodoloģiju, kvalitāti un aprīkojumu. Un kopā šie abi divi uh, komponenti nosaka uh, kopējo laboratorijas darba kvalitāti un kompetenci. Un ir svarīgi, ka līdz, līdz šim priekšlikumam mēs neharmonizēsim metodas. Standarts nenosaka, kura metoda būtu izmantojama. Tā nosaka tikai to, ka laboratorijas piemērojumās metodas ir piemērotas attiecīgā mērķa sasniegšanai. Īsakot, akreditācija nodrošina, ka metodas tiek izvērtētas un tiek piemērotas pareizi. Instrumenti, kas tiek izmantoti, ir piemēroti šai metodei. Akreditācija arī nodrošina to, ka cilvēki, kas veic attiecīgās laboratorijas analīzes, ir kompetenti un organizācija, organizācija ir pietiekoša kapacitāte kvalitātes uzturēšanai tās, tā īsti raksturo šo priekšlikumu un vēlētos jums visiem pateikties par uzmanību. Un mēs ar nepacietību gaidām jūsu viedokli par šo priekšlikumu. Paldies! Paldies, Polinders kundze! Van Deike kungs lūdzu. Lūdzu, kādās trīs minūtēs. Tas palīdzēs mums visiem visu uh, nos, nobeigt laikā. Paldies, uh, komisija apsveic uh, šo te iniciatīvu par tiesmedzīnas laboratoriju darbības akreditāciju. Tad, kad šīs laboratorijas tiek akreditētas, tas tās faktiski garantē to, ka tās atbilst starptautiskiem standartiem. Un tas, protams, vairo savstarpējo uzticību Uh, laboratoriju rezultātiem, piemēram, uh, DNS uh, noteikšanai. Un kļūdu iespēja uh, laboratoriju darbā, mm, kļūdu iespējas ir iespējams samazināt un nodrošināt uh, to, lai uh, nevainīgas personas netiktu pakļautas krimināla vajāšanai. Un, uh, protams, ka uh, to vajadzētu tikai veicināt. Uh, Un mēs, protams, no savas puses visādi palīdzēsim risināt šo jautājumu padomē. Es domāju, ka tas bija gan īsi, un paldies, ka uzaicinājāt mani. Un paldies par sadarbību. Un tālāk, Pandekant kungs, nē. Falsters kundze Kirkop kunga vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlējos pateiktos komisijai un uh, Zviedrijas prezidentūrai, un es vēlējos atvainoties Kirku kunga vārdā, kurš nespēja šodien šeit būt klāt un ir referents. Protams, ka mēs varam izskatīt padomus, dokumentus un citus un es vēlētos uzdot dažus jautājumus, uz kuriem jūs varbūt nevarēsiet tūlīt pat šo pēcpusdienu atbildēt, bet kas varbūt varētu komiteja kopumā palīdzēt. Es vēlētos uh, sākt ar principu. Principā, prom, protams, ka mēs atbalstām visus pasākumus, kas varētu samazināt uh, dažādas uh, kriminālas aktivitātes. Bet tālāk runājot par DNS jautājumu. Es domāju, ka jūs varbūt zināt, ka šis ir ļoti jūtīgs jautājums. Tad, kad mēs, piemēram, runājam par DNS materiāla uh, noņemšanu uh, dažādās dalībvalstīs un šeit. Uh, nosacījumi e, ir ārkārtīgi atšķirīgi, un tas pats attiecas uz DNS uzglabāšanu, un tas ir jāatceras. E, jūs šeit, mēs šeit runājam par datu aizsardzību, bet e, šī situācijā tas nav tik viennozīmīgi, kā varētu šķist, jo šeit ir runa arī par personas datu aizsardzību. Tālāk dokumenti, par ko jūs runājāt. Es vēlējos uzdot sēkojušas jautājumus. Jūs uzskatāt, ka visām dalībvalstīm ir jābūt mm, saskaņā ar ISO 17025 standārtu, bet vai jums ir kāda nojausma par to, cik dalībvalstīs jau šis standārts ir ieviests? Eh, sākuma mm, dokumentā jūs sakāt, ka esat izsūtījuši aptaujas anketu dalību valstīm. Un eh, informācija komitejai ļoti palīdzētu, jo mēs nezinām, eh, kāda, jūs aptā, kāda ir jūsu aptās rezultāti. Jūs minējāt arī to, ka Stokholmā eh, jūnijā notiks seminārs. Tālāk jautājums, kā pagājušas seminārs un kāds bija tā rezultāts. Tālāk jūs sacījāt, ka ir eh, darba grupa, kas tiekas eh, prezidentūras paspārnē. Jautājums, vai tā tad jau notikusi šīs tikšanās, un vai tas bija kas atšķirīgs no semināra, vai, kas, vai kā citādi. Tālāk jūs sacījāt, ka komisija izskata iespējas līdzfinansēt šos pasākumus, un ko tas nozīmē, un ko uh, nozīmē šī refinansēšana, jo tas ir jautājums, kas noteikti tiks pacelts. Tālāk jūs vēlējāties uh, ciešāku sadarbību uh, starp uh, tiesu medicīnas institūtiem dalību valstīs, kādā veidā to varētu uh, nodrošināt, izveidot un uzturēt. Un visbeidzot, kas konkrēti izlēms par akreditācijas metodēm. Es domāju, ka šeit ir dokumenti, kas iespējams šajā, šajos dokumentos ir, bet varbūt mums vienkārši pietrūks pilnas informācijas. Es nedomāju, ka kāds būtu pret savstarpējo da, uh, analīžu datu atzīšanu. Tas ir svarīgi daudzās jomās, bet man rada bažas tas, ka jūs visu to gribat dabūt lāstu gatavu līdz 26. novembrim. Var jau būt, ka to var darīt. Mēs, protams, esmu optimisti. Bet, tad, kad mēs paskatāmies uz datu aizsardzību, uz pirkstu nospiedumiem, uz DNS, Es domāju, ka šeit mēs nevaram būt tādi uh, pārāk priekšrakstoši. Mums ir jāatrod labākais veids, kā virzīties uz priekšu, un būtu interesanti ļoti redzēt, kā darbosies jūs piedāvātais laika gra grafiks. Nu, tie ir visi mani jautājumi. Vismaz no mūsu grupas, es domāju, ka citām grupām arī būs jautājumi. Es, protams, ka saprotu, ne jau visus tos var tagad uzdot, bet komisijai tie, no, komitējai tie noderēs strādājot pie šī padomas dokumenta. Mr. Van de Kamp, please. Dank u wel, eh, voorzitter. Badikam kungs, lūdzu. Jā, paldies, priekšādātāja kungs. Vandēka kungs, es esmu Nīderlandietis. Mēs parasti runājam īsi un kodolīgi e, mēs ar lielu interesi iepazināmies ar eh, abu valstu priekšlikumu, ar abu karalistu priekšlikumu. Mūsu attieksme ir visai pozitīva. Man ir divi jautājumi. Pirmkārt, ir valstiska akreditācijas iestāde šobrīd, vai ir domāts par Eiropas līmeņa akreditācijas iestādi? Kā jau jūs teicāt, šī tēma ir ārkārtīgi delikāta un jāatrod līdzsvars starp datu privāto raksturu un sabiedrības drošību. Varētu iedomāties, ka Eiropas līmeņa akreditācija tad būtu tas piemērotākais modelis. Otrs jautājums, ko pieminēja jau viens no maniem kolēģiem. Cik lielu finanšu ieguldījumu mēs varam sagaidīt no komisijas, lai šis projekts vainagotos panākumiem? Paldies Vandekampa kungam. Mēs esam izsmēluši mūsu rīcībā sošo laiku, pulkstens jau ir 6.30. Man šķiet, ka neviena roka vairs neceļas un nekādu komentāru vairs nebūs tad varbūt mēs varam uzklausīt pavisam īsu Zviedrijas prezidentūras komentāru. Šeit izskanēja daudz jautājumu, un tādēļ man ir tāda doma, iespējams, Zviedrijas prezidentūra varētu sniegt atbildi tuvākajās dienās rakstveidā uz šiem jautājumiem. Padomi pagaidām uh, nav izvirzījusi termiņu Eiropas parlamentam, līdz kuram jānāk ir klajā ar atzinumu. Es gribētu dzirdēt komisijas, ne, prezidentūras atbildi. Ā, nē, mums tomēr ir termiņš, līdz 28. novembrim ir jātop mūsu atzinumam. Tomēr aicināšu Zviedrijas prezidentūras pārstāvi. Jā, paldies priekšsādātāji, paldies par visiem jautājumiem, kas tika uzdoti. Centīšos runāt īsi Un ar prieku jums atsūtīšu rakstisku atbildi, kas būs detalizētāka. Manuprāt, vissvarīgākais jautājums ir tas, ka pati akreditācija tiek veikta akreditācijas centros. Saskaņā ar regulu par akreditāciju katrai dalību valstī ir jāieceļ viena atbildīgā iestāde, kas ir atbildīga par šo akreditāciju, un tā ir atbildīga valsts priekšā. Šīs akreditācijas iestādes parasti tiekas Eiropas akreditācijas organizācijā, kas savukārt ir organizācija, kas atbildīga par akreditāciju viendabīgumu visās dalību valstīs. Šobrīd situācija ir sekojoša. Atbildes uz mūsu aptaujas anketām visumā rādīja, kā runājot par DNS, daudzās dalību valstīs ir diezgan daudz tiesmedicīnas laboratoriju, kas dod šos datus. Daudzas no šīm lielākajām laboratorijām ir akreditātas kā speciālās tiesmedicīna laboratorijas DNS savākšanā. Taču uh, pirkstu nospiedumu uh, ņemšanu bieži vien tiek nodot citām iestādēm, piemēram, policijai. Dažas laboratorijas nodarbojas arī ar to, tiesmedicīnas laboratorijas nodarbojas ar pirkstnospiedumu pēstīšanu, citas nē. Tālāk bija jautājums par līdzfinansējumu. Eiropas komisija ir piedāvājusi iespēju pieteikt projektus līdzfinansējumu saņemšanai. Projektus, kas varētu uzlabot darbinieku kompetences tiesmedicīnas laboratorijās. Taču galvenās izmaksas ir jāuzņemas dalību valstīm. Eiropas Tiesmedicīnas institūtu centra priekšsēdētājs piedalījās seminārā Stokholmā, tāpat, tāpat arī Eiropas akreditācijas centra valdes pārstāvji. Mēs turpinām sniegt sīku informāciju šīm iestādēm. Darba grupa tikās jūlijā un septembrī, nākamā tikšanās paredzēta rīt. Mēs spriedīsim tieši par šo jautājumu. Varbūt, kā manai eh, mutiskai atbildē ar to arī pietiks. Jā, paldies! Mēs ceram sasniegt, mēs ceram saņemt detalizētāku atbildi rakstiskajā rakstveidā. Es redzu, ka Intvēlts kundze viceprezidenta grib teikt kaut ko. Jā, priekšsēdētē. Varbūt es kaut ko nesapratu. Taču, cik man zināms, mēs neesam saņēmuši formālu jautājumu par šo, pa, formālu lūgumu izsniegt savu atzinumu, un tomēr jūs gaidat atzinumu no Eiropas parlamenta bez šī formālā lūguma. Vai jūs varētu atbildēt uz to? Jā, es, eh, protams, atgriezīšos padomu sekretariātā ar šo jautājumu, taču, cik man zināms, Koreper aicināja 14. jūlijā Eiropas parlamentu dot savu atzinumu. Priekšlikums tika sludināts oficiālajā vēstnesī, pēc tam Eiropas parlaments pieņēma zināšanai, ka 26. novembrī ir termiņš, kad jāiesniedz ir atzinums. Bet, protams, es vēlreiz pārbaudīšu, vai tas tā ir. Šī informācija šobrīd ir prezidentūras rīcībā. Mēs arī paši pārbaudīsim no savas vietas, no savas puses, tā lai nenokavējam termiņus. Fosters kundze grib vēl kaut ko piebilst. Jā, priekšsēdētā kungs, tikai viena lieta. Priekšlikums tika iesniegts jūlija vidū, parlaments ir tikko ievēlēts mums arī jābraukā visapkārt pa Eiropu, uz Briselu, uz Strasbūru, Un pirmā komitejas sēde notiek tikai septembrī, atzinums jāsniedz novembrī. Es zinu, ka jūs prezidentūra ir ļoti īsa, taču patiesībā sakot šāda delikāta jautājuma risināšanai, tas ir ārkārtīgi īsts laiks. Tēma ir ļoti komplicēta, un es domāju, ka tas ir pilnīgi nereāli, ka mēs varētu nākt klajā tik īsā laikā ar atzinumu. Gribētu pateikties par īsajām atbildēm uz maniem jautājumiem, taču mums ir vajadzīgs daudz vairāk visaptvarošas informācijas par to, kādi, kādas bija šīs, šo sēžu, eh, kāda bija lēmuma pieņemt šajās sēdēs. Jā, es pilnībā piekrītu tam, ko Fosters kundze tikko teica ja es jūs saprotu pareizi, prezidentūras pārstāv, tad jūs vēl joprojām turpināt strādāt pie šī jautājuma. Tad es nesaprotu, par ko jūs mums uzdevāt jautājumu. Mēs neesam redzējuši galīgo priekšlikumu, es atvainojos, bet ja padomu tik tiešām nopietni uztver Eiropas parlamenta viedokli, tad jums jādod ir mums laiks, tad tas nav kaut kāds mm, apakšjautājums, par ko mēs šeit runājam, bet viens no būtiskiem jautājumiem. Paldies! Liels paldies! Mēs visi augstu vērtējam eh, šo te auglīgo dialogu. Tiekamies rīt komitejas sēdē atkal pulksten desmitos. Paldies par sadarbību!